So, good morning, dear colleagues. Labrīt, kolēģi. Ar prieku sveicu šeit vicepriekšsēdētāju Dombrovski, vicepriekšsēdētājs pirmo reizi ierodas šogad ekonu komitejā savā kapacitātē, kā komisārs, kas atbildīgs par finanšu stabilitāti, finanšu pakalpojumiem un kapitāla tirgus savienību. Protams, ka tā nav jūsu vispār pirmā ierašanās šogad. Mums ir regulārs dialogs. Tas vienmēr ir noderīgi un efektīvi. Šodien mēs koncentrēsimies uz finanšu pakalpojumu jomu, tīpaši banku savienību, kapitāla tirgus savienību. Kā jūs zināt, komisija nāk uz klājā ar vairākiem priekšlikumiem, tiesību aktiem šajā jomā šogad tā skaitā uz sliktajiem kredītiem, izaugsmas finansējumu, sektām, obligācijām, pārobežu maksājumiem, cits starpā. Turklāt jūs noteikti zināt, ka komisija plāno prezentēt svarīgu priekšlikumu arī nākamnedēļ. Un kā jau jūs uh, droši vien zinat, eh, banku paketē būs e, svarīgi arī jaunie noteikumi, tā sauktā riska samazināšanas pakete, un arī attiecībā uz Banku Savienības pabeigšanu, e, depozīta apdrošināšanas schēmu, EDIS. Man ir jāpauž arī savas bažas par to, ka gan padomē, gan arī šeit mēs acīm redzot nevaram paralēli virzīt dosjē uz priekšu, tā kā mēs to vienmēr esam prasījuši, paralēli virzīties uz priekšu riska dalīšanā un uh, riska samazināšanā. Un tas rada bažas par kapitāla tirgus savienību un kopumā par finanšu pakalpojumiem. Um, mēs virzamies uz progresu. Vakar mums bija svarīgi divi balsojumi par MIR Refit un MIR 2 investīciju firmu dosjē arī virzas uz priekšu. Referents strādā pie uzraugošo aģentūru pārskatīšanas. Un parlaments arī ir apņēmies aktīvi strādāt pie šiem dosjē šajā rīcību jomā. Komisārkungs, lūdzu, tagad vārds jūsu ievadu uzrunai. Priekšsēdētāji, godāti deputāti. Vispirms paldies par eh, šo uzaicinājumu apspriest mūsu kopīgo darbu noturīgākam un integrētākam finanšu sektoram Eiropā. Kā to apstiprināja nesenais komisijas pavasara ekonomikas prognožu dokuments, mūsu ekonomika eh, aug eh, pēdējā desmitgadā lielākajā tempā. Tāpat laikā mūsu prognozes uzrāda arī risku saistībā ar ekonomikas izaugsmu. Um, tas nozīmē, ka mūsu iespējas veikt reformas arī samazinās. Mums ir jau drīz jāspēj vienoties par to, kā mēs padarīsim spēcīgāku ekonomikas monetāro savienību kā svarīga sastāvdaļa šai darbā ir nepieciešamība pabeigt banku savienību, lai izveidotu visu nepieciešamo funkcionēšanu kapitāla tirgus savienībai. Tie ir divi galvenie temati, par kuriem es runāju šodien. Tāpat laikā mums šobrīd ir nepieciešams skatīties arī uz priekšu attiecībā uz iespējām nākotnē. It īpaši mēs vēlamies, lai Eiropas finanšu sektors būtu vadošais pasaulē ilgspēju finansējumu jomā, un mēs arī esam intensificējuši savu darbu šajā jomā. Tas būs trešais temats, par ko es runāšu šodien. Sākšu ar Banku Savienību. Nesenais igadējas ziņojums par Banku Savienību kur vadīs Anders Lūnas, skaidri parādīja, ka mums ir nepieciešams uzlabot re, regulot, regulējušo un uzraudzības ietvaru banku jomā, bet lai tiktu galā ar banku krīzi, ar pēc iespējas mazāk ietekmi uz finanšu stabilitāti un nodokļu maksātāju, mums ir nepieciešams pabeigt šo izveidas darbu. Un to jūs zinat, ka riska samazināšana un riska dalīšana ir eh, vienas monētas divas puses. 2016. gada novembra banku pakete ir tā, par kuru ir beidzot jāpanāk vienošanās, lai samazinātu risku banku sektorā. Es ceru, ka Gunārs Hokmarks un Pēters Simons drīz pabeigs darbu parlamentā. Laiks ir ļoti svarīgs e, faktors, tāpēc mēs nedrīkstam apdraudēt e, iespēju panākt politisku vienošanos pirms nākamajām vēlēšanām. Tāpat mums ir nepieciešams e, kopējais atbalsts vienotajam noregulējumu fondam kas varētu stiprināt banku sistēmu. Tāpat eh, mums ir nepieciešama arī skaidri par Eiropas noguldījumu apdrošināšanas schēmu. Eh, šeit aktīvi strādā Ester Delange un ēnu referenti, lai eh, vienotos par iespējamiem kompromisiem. Martā mēs pieņēmām paketi par sliktajiem kredītiem. Tas ir viens no lielākajiem riskiem Eiropas bankas sistēmā šodien, pat ja to kopējais apjoms no krīzes laikiem ir ievērojami samazināts. Mūsu paketē ir ietverti vairāki elementi, lai palīdzētu bankām samazināt pašreizēju augsto slikto kredītu līmeni un novērstu to izveidošanos nākotnē. Es ceru, ka šajā komitejā drīz vien sāksies darbs pēc būtības pie šiem priekšlikumiem. Tagad runāšu par kapitāla tirgus savienību. Kopā mēs jau esam e, šo to sasnieguši attiecībā uz riska kapitālu prospektiem un vēstpapīrošanu, bet no 13 normatīviem priekšlikumiem, kas līdz šim ir iesniegti, 10 joprojām e, nav pieņemti. Līdz ar to mums ir jāpātrina savs darbs, lai šie priekšlikumi, lai šie priekšlikumi tiktu pabeigti līdz nākamajām Eiropas vēlēšanām. Strauji tuvojas arī laiks, kad apvienotā karaliste izstāsies no vienotā tirgus, līdz ar to steidzam ir jārisina šie jautājumi. Es vēlētos aicināt jūs koncentrēties uz kapitāla tirgus savienību trim dimensijām. Pirmkārt, mēs vēlamies, lai patērētāji un investori pilnvērtīgi varētu uh, gūt labumu no vienotā tirgus, pateicoties eh, finanšu produktiem, kas darbojas visā Eiropas Savienībā. Viens no piemēriem ir eh, pagājušā gada jūnija priekšlikums par eh, paneiropas, jeb visai Eiropas personīgiem pensiju produktiem, jeb PEP. Es vēlos pateikties referentē Sofijai Intveldai un ēnu referentiem par līdzinējo darbu. Un es ceru, ka vēl līdz vasaras pārtraukumam mēs varēsim sagaidīt šīs komitejas nostāju šai jautājumā. Mums ir arī vairāk jauni priekšlikumi attiecībā uz Eiropas Savienības licenci pūļu finansējumu platformām, eh, sekto obligāciju kopīgie noteikumi un pasākumi, lai samazinātu šķēršus pārobežu eh, darbībā investīciju fondiem. Tāpat mums eh, ir priekšlikums attiecībā uz pārobežu maksājumiem eiro valūtā, lai tie notiktu Eiropas līmenī tā, par tādu pašu cenu kā iekšzemes maksājumu. Mums ir nepiecieš, nepieciešams eh, pieņemt vēl šajā sasaukumā šos eh, dokumentus. Nākamnedēļ šo sarakstu papildinās normatīvais priekšlikums attiecībā uz eh, valstu ob, uz obligācijām balstīt vērtspapīri, sovereign bond backed securities, jeb SBBS. Un šī vecupīra arī palīdēs, palīdzēs eh, turpmāk integrēt un diversificēt Eiropas finanšu sektoru. Un mūsu priekšlikums neietvers nekādas izmaiņas attiecībā uz valstu parādu, eh, attiecībā uz to, kā regulātori skatās uz valstu parādiem. Otra dimensija, uz ko es cenšos eh, likt uzsvaru, ir e, kapitāla tirgus uzraudzību. Vēlos e, apsveikt Danatu Hībneru par to, ka e, tika tik sekmīgi nobalsots par ziņojumu attiecībā uz priešlikumu stiprināt centrālo darījumu partnerību CPP uzraudzību. Es ceru, ka parlaments šo vadošo lomu ko tas ir uzņēmies, paldies arī citos dosjē. Tāpat laikā šī komiteja pieņēma arī Werner Langen ziņojumu par Emir Refitu. Tāpat e, tika apstiprināts Keis Svinbērns un Jākop van Vaidzekers ziņojums par CCP atvesļošanu un noregulēšanu. Paldies referentiem par darbu pie šiem dosjē. Tāpat mums ir nepieciešams arī strādāt citās jomās lai koordinētu uzraudzību. Un e, jāstrādā arī pie Eiropas uzraudzības iestāžu pārskatīšanas. Mums e, šīm e, uzraudzības aģentūrām ir jāpalīdz veidot uzraudzības konverģenci un reaģēt uz jauniem izaicinājumiem. Parlaments pats ir norādījis, cik svarīgi ir attīstīt kapitāla tirgus savienību, tāpēc es ceru, ka tiks ievērots plānotais laika grafiks, lai mēs varētu panākt vienošanos nākamgad. Un trešais punkts nu, - novērš ķēršļus eh, dziļākam kapitāla tirgumam ar skaidrākiem, vienkāršākiem noteikumiem uzņēmumiem. Mums ir nepieciešams mazināt arī re regulatīvo slodzi uz uzņēmumiem, un tas arī tiks iestrādāts mūsu nākotnes likumdošanas aktos. Piemēram, nākamnedēļ mēs nāksim klājā ar priekšlikumu par samērīgākiem noteikumiem MVU, lai viņi varētu izdot vērtspapīrus eh, izaugsmus eh, tirgiem. Un eh, jāatceras, ka mazie vidē uzņēmumi veido mugurkaulu Eiropas ekonomikai, un kapitāla tirgus savienību nevarēs izveidot bez viņiem. Tagad vēlos pievērsties ilgspējīga un zaļai finansēšanai, kas ir ļoti svarīgi mūsu finanšu sektoram. Ja Tas ir svarīgi arī finanšu stabilitātes aspektā saistībā ar katastrofiskām sekām, kas var izrietēt no klimata pārmaiņām. No 2007. līdz 2016. gadam ekonomiskie zaudējumi no ekstrēmiem laika apstākļiem pieaug par 86%. Līdz ar to es atzinīgi vērtēju parlamenta atbalstu eh, tām rīcībām, kas ir ierosinātas pašiniciatīvas ziņojumā, ko sagatavoja Molijas Skot Keito. Tātad mums nāk arī četri priekšlikumi. Pirms ir nepieciešams izstrādāt Eiropas Savienības līmeņa klasifikācijas sistēmu ilgspējīgai ekonomikas aktivitātei, kur tiks noteikti arī Eiropas standarti un marķējumi zaļiem finanšu produktiem, piemēram, zaļajām obligācijām vai investīciju fondiem. Otrakārt, mēs ierosināsim eh, to, kā cilvēkiem, kas veic investīcijas citu vārdā, ir jāatklāj savas uh, Eh, ilgspējīgas eh, procedūras. Treškārt, mēs ierosināsim arī jaunas kategorijas attiecībā uz benchmark veidošanu, lai eh, investoriem būtu pieejama plašāka informācija par viņu portfeļa atstāto ietekmi, oglekļa ietekmi. Un visbeidzot, mēs paredzam arī sešus tālākas darbības, kas vēl tiks ierosināts līdz šī sasaukuma beigām. Mēs it īpaši atbalstam Pēteru Simonu priekšlikumus attiecībā uz zaļo atbalstu faktoru, lai veicinātu zaļas investīcijas un aizdevums, lai labāk iestāg, iestrādātu ilgspējību riska pārvaldībā banku jomā. Mums ir nepieciešams arī atrast uh, prudenciāli visdrošākos veidus, kā šos priekšlikumus iestrādāt un īstenot. Uh, Godātie deputāti, Šobrīd mums ir palicis tikai viens gads līdz nākamajām vēlēšanām Eiropas parlamentā, tāpēc izmantosim šo brīdi. Rīkojoties šobrīd, mēs varam pabeigt to, ko esam iesākuši pie Banku Savienības un Kapitāla tirgus Savienības, un šis ir veids, kā mēs varam padarīt savus ekonomikas un, un uh, finanšu sektorus noturīgākus un gatavākus nākotnes izaicinājumiem. Es paļaujos uz jūsu atbalstu. Paldies! Thank you very much, Commissioner. Liels paldies komisāram uh, un viceprezidentam Dombrovskim par visaptverošo prezentāciju, uh, par, uh, par galveniem jautājumiem un mm, komisijas iniciatīvām, ko drīz būsim sagaidījuši. Un ir tiešām jārīkojas atbildīgi, un arī parlaments noteikti tiks galā ar savu uzdevumu, lai mēs varētu pabeigt uh, darbu pie šiem uh, normatīvajiem dosiem. Arī tie ir uh, savstarpēji saistīti uh, visā šajā struktūrā, kura tiek veidota. Un ceru arī, ka mūsu sarunu vedēja komanda ņems vērā jūsu teikto. Jūs uh, pieminējāt tik daudzus uh, uh, tematus, ka mūsu diskusija būs tiešām saturīga un bagāta. Paldies priekšsēdētāji, pateicos uh, viceprezidentam Dombrovskim par to, ka viņš piedalās šodien struktūrētajā dialogā. Es uh, ļoti augstu vērtēju to, ka jūs pieminējāt visus svarīgākos dosjē, bet kā jau jūs norādījāt, mēs strauji tuvojamies šā sasaukuma beigām, bet mūsu uh, darba apjoms arvien pieaug. Ir vairāk nekā 20 uh, dosjē darbs vēl nav uzsākts, un uh, šeit vēl nav ieskaitīti tie priekšlikumi, ko mēs uh, tikai vēl ceram saņēmt, piemēram, par fintech un par ilgspējīgu finanšu rīcības plānu. Es ceru, ka jūs man piekritīsiet, ka gal galā mums nav citas izvēles, kā uh, dažiem dosie piešķirt prioritāti. Un tas pilnīgi arī saskan ar jūsu teikto. Man ir jautājums, kuri temāti jūsuprāt? Jūs uh, kā viceprezidents un komisārs nosauktu par uh, prioritāriem un darbs, pie kuriem dosie vēl būtu jāpabeidz šā sasaukuma laikā. Man vēl ir citi jautājumi, bet es to šobrīd neuzdošu. Paldies! Mēs Es domāju, ka ar lielu apņēmību mēs varam pabeigt darbu pie visiem dosies, saka priekšsēdētājs. Mēs to varam izdarīt. Nu, par eh, tas, ko mēs izdarījām par centrāliem da, eh, darījumu partneriem, liecina, ka par tik sarežģītu sensitīvu jautājumu mēs varam pabeigt. Nu, protams, tad vēl arī eh, padomē ir tas jādara. Komisāra kungs, jā, es ļoti pozitīvi vērtēju priekšsēdētāju Galtjēriju Uh, komentāru, ka darbu pie visiem dosie būtu iespējams pabeigt. Nu, tas ir tāds ļoti optimistisks uh, skatījums, un mēs uh, labprāt arī vēlētos, lai tas tā notiek. Jā, tomēr būtu jāizdara izvēle. Protams, tas ir grūts uzdevums, jo visiem šiem uh, priekšlikumiem ir savs pamatojums, tad es varbūt koncentrētos uz tiem dosie, kuri jau uz galda ir kādu noteiktu laiku banku pakotnes pabeigšana katrā gadījumā ir uh, svarīgs uzdevums, jo tas ir saistīts ar mūsu starptautiskajām uh, saistībām, kuru e, izpildus termiņš e, dažos gadījumos e, ir jau nākamais gads. Tāpat Eiropas uzraudzības iestāžu uh, darbības pārskats vai regulējuma pārskats, tāpat arī kapitāla tirgus savienības kontekstā viss Eiropas uh, pensiju jautājumus un nedrīkstam aizmirst arī citus, piemēram, Eiropas depozītu, tas ir noguldītāju aizsardzības schēma, EDIS, par to arī jau gadiem tiek runāts. Un arī es ievadu runā pieminēju kapitāla tirgus savienības iniciatīvas, kas ir vērstas uz uh, izaugsmes veicināšanu un reālās ekonomikas finansējumu un arī pieaugumu līdz ar to jautājums, cik uh, lielā mērā šīs iespējas spēsim izmantot tālāk jaunās iniciatīvas, uh, ilgspējīgas finanses, fintech Eiropa vēlas kļūt par līderi cīņā pret klimata pārmaiņām. To esam paziņojuši Parīzes vienošanās kontekstā un tiešām uh, ir iespēja mums to apliecināt praksē, runājot par finanšu pakalpojumiem, tālāk par pārobežu maksājumiem. Ja mēs vēlamies uh, dot uh, Uh, taustāmus ieguvumus uh, patērētājiem no finanšu pakalpojumu integrācijas, tad šis priekšlikums ir ļoti nozīmīgs. Uh, tātad šeit ir zināms prioritātes, bet tas nenozīmē, ka citi priekšlikumi nebūtu svarīgi. Un mums būtu jācenšas arī tajos panākt vienošanās. Bet es aicinātu sākt ar uh, šo pieju, kā to e, iezīmēja priekšsēdētājs Galtjērī, un tad redzēsim, cik reāli tālu mums izdosies tikt. Paldies! Es zinu, ka deputāti var tiešām strādāt daudz un efektīvi, bet, nu, jūsu minētās prioritātes, nu, gandrīz visu arī iekļauj. Tāpat jāstrādā pie Eh, slikto kredītu jautājuma un, un citiem. Es uh, tiešām jutos iedrošināts jūsos klausoties, ka šeit uh, ka nav paredzēts nekādi uh, um, mainīt šo regulatīvo ietvaru. Uh, tas ir tikai papildu instruments, tā nav tāda panacēja, bet pragmātisks risinājums. Un es aicinu visiem iepazīties ar šo priekšlikumu. Tagad vārds Pervāņšai Beresē. Paldies priekšsēdētāji viceprezidenta kungs. Mā, e, esmu diezgan pārsteigta. Protams, katrs jau uzskata, ka viņa dosie ir galvenā prioritāte, bet tomēr esmu ļoti pārsteigta par jūsu sniegto atbildi kolēģim Burhaldam Balcam, kurš ir ETP grupas koordinators un arī vienlaikus līdz referents uh, par Eiropas uzraudzības aģentūru reformu. Uh, un jūs savā atbildē šo dosie nepieminējāt. Nē, nē, jūs to pieminējāt savā pirmajā uzskaitījumā, bet atbildot par prioritātēm starp 20 dosie, jūs to nepieminējāt, jūs pieminējāt PEF un citus, bet eh, pārobežu maksājums, bet ne šo ja komisija kā to jau bija sākus darīt, eh, nepievērsīsies šim dosjē, tad eh, tas arī netiks pabeigts. Un jūs tāpat kā es apzināties, ka gan banku, gan kapitāla savienības nākotnē tas ir izšķiroši svarīgs jautājums. Bet šobrīd izskatās, ka šeit notiek bloķēšanās. Es eh, arī nenoliedzu, ka jūs to minējāt savā ievadrunā, bet atbildē, atbildot burkādam balcām, jūs to neteicāt. Um, uh, runājot par da dažādām dalību valstīm un uh, SSM un uh, kas ir, uh, ko jūs mācījāties arī no situācijas attiecībā uz ABLV banku, ka nebija pietiekami instrumentu, lai veiktu sistēmisko risku uzraudzību bankā, uh, cīnoties pret naudas atmazgāšanu. Kaut gan tūlīt pēc šīs uh, lietas mēs uh, iztaujājām uh, daudzus uh, speciālistus, arī Danielu Nuji. No kur ir SSM speciāliste, un viņa mums norādīja, ka būtu jāpārskata BRRD 32. pants, to jūs arī nepieminējāt, un uh, kaut gan jāveic papildu pasākumu šajā jomā. Tātad kā saska, saskaņot uh, šīs lietas, šie, kā pārvarēt pretrunas, kāds būtu pareizais risinājums un nu, ko esat paredzējuši darīt šajā jomā līdz uh, jūsu pilnvaru termiņu beigām. Labi. Sāksim ar jautājumu pirmo daļu par atbildi burkārtām balcām par prioritātēm. Es minēju pirmos trīs punktus, ko es pieminēju. Tā tad bija banku pakotne, uh, E, e, uzraudzības iestāžu reforma. PEP. Un to arī ekon sekretariāts ir piezīmējis, pierakstījis, kad es atbildēju uz šo jautājumu. Līdz ar to uzraudzības aģentūra reforma ir mūsu prioritāte, un es arī ar nepacietību gaidu jūsu ziņojumu un arī augstu vērtēju to, kā tiks e, ievērots paredzētais e, darba grafiks, lai mēs nākamgad pabeigtu darbu pie šā dosjē. Es tikai vēlreiz atkārtoju to, ko es teicu. Uzraudzības aģentūru pārskatīšana vai reforma ir mūsu prioritāšu starpā. Tālāk jautājums par Eiropas Savienības līmeņa uh, MRL, AML uh, instrumentiem ir bijuši vai, bijušas vairākas lietas, kas uh, norāda uz to, ka tas ir nepieciešams, tā skaitā ABLV, un šobrīd mēs uh, strādājam pie tā, kā uzlabot Eiropas Savienības pret naudas atmazgāšanas direktīvas un normatīvo aktu īstenošanu Eiropas Savienības līmenī. Un piektā pret naudas atmazgāšanas direktīvu dod iespēju uzlabot šo darbu, pastiprināt informācijas apmaiņu starp atbildīgām iestādēm. Uh, Un nesen esam aicinājuši ECB, SSM un Eiropas uzraudzības iestādes uzsākt kopīgu darbu uh, pie tā, ka, um, kā rast risinājumu šo, šiem jautājumiem. Un uh, vicepriekšsēdētājs Timermans un komisāra Jurova ir arī nosūtījuši uh, vēstuli Eh, aicinot uzsākt šo darbu un eh, varēsim jūs eh, arī informēt par konkrētām idejām un priekšlikumiem. Un Berešs kundzei tātad, ja ir jāpārskata šis 32. pāns, tas tagad šī ir iespēja to darīt. Atbilde, to mēs izvērtēsim kopā ar ECB un uzraudzības iestādēm. Šeit ir runa par uh, banku likvidācijas saskaņošanu. Jā, šīs eh, jautājums eh, tiks apspriests. Very good. We Paldies. Nu jā, ir eh, jāskatās, kā arī ECB izvērtē citas uh, normas, ne tikai šo pāntu. Tagad vārds Bērntam Lukem. Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt, komisār kungs. Tātad jūs runājāt par likumdošanas iniciatīvām, lai uzlabotu izaugsmi. Un tas ir saistīts ar uzraudzības uh, sistēmu. Uh, uzņēmumiem, kas tirgo vērtspapīrus un uh, kam, uh, kā tiem, arī tiem uzņēmumiem, kam nav sistēmisks ietekmes, tiks noteikts stingrāks regulējums. Uh, kāda būs attieksme pret vidēji lieliem uh, brokeru sabiedrībām un kāds šeit uh, varētu būt uh, kalibrējums? Uh, Mēs eh, šeit varbūt vairākas pieejas ka varētu tos pielīdzināt kapitāla prasības eh, tam, kā tas ir bankām, vai otra iespēja būtu šī eh, kalibrēšana varētu tikt veikta, ņemot vērā finanšu stabilitātes nodrošināšanas prasības. Tātad Tagad ir piedāvāts pirmais manis minētais risinājums, un komisija to atbalsta, izvirzot relatīvi augstas kapitālu prasības arī vidēji lielām uh, brokeru firmām kas tirgo vērtspapīrus, un tad, uh, lai veidotu nu, tādu relatīvu līdztiestību starp bankām un šīm firmām. Un uh, Uh, un uh, šeit uh, būtu jāveic arī risku analīze par ietekmi ja uz finanšu stabilitāti. Kādēļ ir izvēlēta šāda pieeja, ka tiek izvirzītas augstākas prasības šīm firmām nekā būtu nepieciešams domājot par finanšu tirgu stabilitāti? Kāds ir pamatojums? Eh, ka mēs eh, aizstāvam šajā gadījumā bankas pret konkurenci no eh, brokeru firmām. Paldies. Šis jautājums par uh, brokeru firmām un regulējumu pārskatīšanu. Mēs tiešām ierosinām pārskatīt prudenciālās uzraudzības uh, ietvaru šīm uh, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, lai eh, šis regulējums būtu vairāk pieskaņots eh, šo eh, sabiedrību uzņēmēju darbības modelim un riskiem, un patiešām mēs nošķiram sistēmiski svarīgas brokeru sabiedrības, kuras paliks CRR, SRB uh, ietvarā. Uh, otrajā un trešajā klasē. Un šeit būs uh, konkrēts uh, režīms, uh, kas būs atšķirīgs no CRR, CRD, ja ir mazāks darbības apjoms, lai ņemtu adekvāti vērā arī risku, bet lai tāpat laikā izpildītu arī uh, kapitāla tirgus prasības, nodrošinot um, um, piekļuvu tirgumu. Tātad prasības mazākiem, mazākām sabiedrībām būs vienkāršākas nekā lielākām sabiedrībām. R, uh, ņemot vērā to, ka sistēmiskās brokeru sabiedrības uh, ir daudz lielākas, un mums ir dati par to, ka nesistēmiskās brokeru sabiedrības arī uh, varētu nonākt pie tā, ka tām tiek izvirzītas uh, stingrākas prasības, bet šobrīd veicot analīzi nav uh, tādu datu. Bet priekšlikums pārēdz pakāpenisku prasību ieviešanu nesistēmiskām firmām un uh, Tāpat ir arī uh, paredzēts, uh, ka tiks ņemti vērā arī daži ekstrēmāki gadījumi, ja tas būs nepieciešams. Mēs piemērosim samērīguma principu arī attiecībā uz brokeru sabiedrībām. Paldies. Thank you. Liev Vier... Um, paldies tagad uh, Liev Vierning. Paldies, priekšsēdētāji. Godāmo komisāru. Ir pagājušie desmit gadi kopš uh, pēdējās ekonomiskās un finanšu krīzes, un tagad jau mēs sākam domāt, kad būs nākamā. Protams, mēs nevaram paredzēt, uh, kad tā būs, bet mums ir jābūt tai uh, gatavai. Globālais finanšu stabilitātes ziņojums, ko gatavo SVF un kas tika publiskots pagājuši mēnesi, ir identificējis um, palielinātu vidējā termiņa risku visā pasaulē. Un uh, galvenokārt ir jāuztraucas no tā, ka mājokļu cenas uh, pieauga visur pasaulē, jo īpaši ir ne par pilsētām, un uh, tas ir saistāms ar globāliem finanšu apstākļiem. Tāpat arī pieauga procentu likmes, un šeit nav atbilstības likviditātei. Riskanti e, līdzekļi tiek pārvērtēti. Un trešais apdraudējums Eh, kredītu piešķiru, piešķiršanai ir ciklisks raksturs. Vai šie riski attiecas arī uz Eiropas Savienību? Un, ja tā ir, vai mēs esam gatavi uh, iespējamai ietekmē uz mūsu finanšu sistēmu? Patiešām. Arī Eiropas komisija to uzsver. Pašlaik atrodamies uh, ļoti pozitīvā ekonomiskā situācijā. Visās 28 dalību valstīs ir vērojama ekonomiskā izaugsme, nodarbinātība ir vēsturiski augstā līmenī, bezdarbs ir pirmskrīzes līmenī, tātad eh, var teikt, ka ekonomikā ir vērojama pozitīva attīstība, bet pie apvāršņa tomēr ir mākoņi. Mēs nevaram mm, ticēt, ka šī ekonomiskā izaugsme turpināsies eh, bez termiņa. Tieši tāpēc mums vajadzētu stiprināt mūsu ekonomikas eh, izturību jau tagad. Mums vajadzētu nodrošināt, lai finanšu sektors būtu gatavs nākamajai krīzē, kad eh, tā rastos. Un tāpat arī mums ir eh, jāseko līdzi jūsu minētajiem riskiem, kā jūs minējāt, mājokļu cenas sinhronizē, tāpat arī uh, līdzekļu īpašumu cēnu kustība ir vērojami arī citi elementi. Un uh, šos riskus vērtē ne tikai Eiropas komisija, bet arī Eiropas uh, uzraudzības iestādes un sistēmisko risku padome. Ja runa par dažiem no šiem riskiem, tad uh, mēs varam teikt, ka mm, tie neatiecas tik ļoti uz Eiropu. Mm, piemēram, uh, mums ir eh, mazāk eh, pārvērtētu cenu, bet mēs eh, nevaram, protams, teikt, ka uh, mums nav nekādu risku, kas attiecas uz riska prēmijām vai uh, īpašam cenām. Bet, jebkurā gadījumā, uzskatu, ka mūsu finanšu sektors ir daudz labāk sagatavots nekā agrāk. Tas spējas labāk stāties pretī šāda veida izaicinājumiem tiek izmantoti dažāda veida buferi un proti tie ir augstāki, eh, augstākas kapitāla likmes, eh, mazāk svārstību un mēs, protams, vēl mēģinam to visu pabeigt. Mēs veidojam šo eh, regulējošo un uzraudzības ietveru, kā jau es minēju, Banku Savienības pakotne vēl ir jāpabeidz. Kopsavilkumā Mēs sekojam līdzi šiem riskiem. Es piekrītu jūsu izvērtējumam, ka mums ir jārīkojas tagad, lai nodrošinātu, ka mūsu ekonomika un finanšu sektors būtu gana izturīgi un spētu stāties pretī šiem potenciālajiem izaicinājumiem. Paldies! Tagad Dimitris Papadimulis. Paldies, priekšādātāji! Komisārkungs! Paldies par eh, sniegto informāciju. Tomēr es eh, vēlētos jums pajautāt par savu valsti, par Grieķiju. Mēs tuvojamies eh, trešās un pēdējās programmas beigām. Tātad pildām pēdējo posmu šajā ļoti grūtajā ceļā. Tas nozīmē, ka visām pusēm vajadzētu īstenot to, par ko tās ir vienojušās. Uh, līgumi ir jāpilda. Un uh, Eirogrupai uh, vajadzētu nākt lejā ar saviem secinājumiem 21. jūnijā. Tie ir secinājumi, kas parādījās jau 4. pārskatā. Pēc tam ir jānoraksta parādi. Tieši par to arī vienojās Eirogrupa 2016. gada maijā un 2017. gada jūnijā. Mums vajadzētu balstīties uz regulu 472, eh, tāpat arī mums vajadzētu ievērot pēc memoranda uzraudzības režīmu. Ja šī pakotne, par ko mēs vienojāmies, tiks eh, pildīta novēloti, tas ļoti slikti ietekmēs mūsu ekonomiku, mēs zaudēsim laiku un laiks ir nauda. Lūk jautājumi. Pirms pāris dienām jūs teicāt, ka um, lēmumi par uh, mūsu parādu norakstīšanu, kas nozīmē, ka mm, Eiropas nodokļu maksātājiem nevajadzēs maksāt nevienu eiro, bet tas uh, palīdzēs uh, Grieķijai sākt atvesaļoties. Jūs teicāt, ka tas ir dažu mēnešu jautājums, bet Daži cilvēki manā valstī, Grieķijā, kurus es saucu par panikas cēlājiem, saka, ka tas nozīmē, ka jūs vēlaties, lai šie lēmumi tiktu atlikti līdz um, Eirogrupai, kurai ir jānotiek 21. jūnijā. Vai jūs komisijā pieņemsiet lēmumus par parādiem arī 21. jūnijā, un tāpat arī kā um, komisija nodrošinās, lai viedokļu atšķirības starp SVF un Eiropiešiem um, nenovestu pie Grieķijas ekonomikas tālāka sabrukuma? Uh, uh, okay, uh, on... Labi. Patiešām tas vairāk attiecas uz pārējām manā portfeļa daļām, bet, nu dien, tagad ir pienācis kritiski izšķirošs brīdis. Uh, Mums ir jāpabeidz Grieķijas programma. Un vispārīgi runājot, šī programma ir ievērota. Grieķija ir pat uh, izpildījusi visus savus finanšu mērķus uh, daudz lielākā apmērā. Un ceturtā pārskatīšana ir uzsākta. Misija jau ir Atēnās un tieši pašlaik notiek arī sarunas. Kopumā es varētu teikt, ka no visām pusēm ir vērojama apņemšanās. Tas attiecas gan uz institūcijām, gan arī uz Grieķu varas iestādēm. Mēs visi vēlamies, lai Grieķu programma tiktu veiksmīgi pabeigta. Pašlaik tiek runāts par uh, vēl paveicamajām darbībām, arī par citiem elementiem, un viens no elementiem, par ko mums ir jāapspriežas, ir parādu pasākumi. Un eh, pirms eh, pāris dienām es publiski norādīju, ka šis darbs turpinās. Patiešām, sakot, tuvākos mēnešus, es domāju, maiju un jūniju. Uh, Tātad Eiropas komisija strādā pie tā, lai paveiktu šo vienošanos tieši šajā laika termiņā. Mēs uzskatām, ka tas vēl ar vien ir iespējams. Mēs eh, darbojamies saskaņā ar Eirogrupas noteiktajiem parametriem. Jūs eh, par to arī runājāt. Mums ir jādomā par to, kā um, nodrošināt Grieķu parāds logas samazināšanu tā, lai Grieķija varētu veiksmīgi atgriezties finanšu tirgos un, un pats stāvēt savām kājām. Tātad no Eiropas komisijas puses, kā jau es teicu, komisija ir apņēmības pilna izpildīt šo vienošanos, un vienošanos vajadzētu panākt pirms programmas beigām. Par SVF mēs konstruktīvi sadarbojamies ar fondu un tas ir bijis iesaistīts šajā programmā visu laiku. Tas uh, nav bijis uh, iesaistīts uh, tieši finansiālā ziņā, bet ir bijuši dažādi piesardzības pasākumi. Mums vajadzētu uh, vienoties ar SVF, lai saprastu, kādas tieši sadarbības e, formas vai arī e, iesaistas veidus mēs varēsim iekļaut e, šajās pēdējās programmas daļās. Paldies! Marko Vālī tagad. Paldies, priekšsādātāji! Es vēlētos uzdot pāris jautājumu komisāram Dombrovskim. Pirmkārtām par finanšu pakotni. Galvenokārt runājot par Sīmonu ziņojumu, jūs norādījāt, cik svarīgi ir palīdzēt maziem un vidējiem uzņēmumiem, ir jādomā arī par sociālā atbalsta faktoru. Mums vajadzētu domāt par finansiālo nodrošinājumu. Tāpat arī lūdziņojums par Banku Savienību. Šeit ir norādīts, ka Otrā un trešā līmeņa vērtspapīri ir ļoti svarīgi. Mums vajadzētu šeit kaut ko iesākt. Galu galā te ir runa par vairāk nekā par septiņiem miljārdiem īpašumos un tāpat arī mums ir sliktie parādi, uzskatu, ka komisijai vajadzētu rīkoties attiecībā uz šo sekundāro un terciāro jomu. Tāpat arī um, tika runāts par um, um šīm neīstajām eiro obligācijām. Es uzskatu, ka tās. Uh, ir neīsas, tāpēc, ka nav iekļauta risku mutualizācija starp valstīm. Uh, Es eh, gribētu zināt, vai eh, šādi sterīli priekšlikumi par risku sadalīšanu mūs eh, nenovedīs pie ļoti nepatīkamiem pārsteigumiem, ja mums nebūs nekādu instrumentu, kas varētu tikt galā ar spiedienu tirgos, mēs nevarēsim pārvarēt krīzi bez nepopulārām reformām, kas, piemēram, ietver algu samazināšanu. Kā eh, tika minēts Florencē, mums ir jāroda risinājums risku sadalēji. Pretējā gadījumā nākamajā krīzē iespējams, ka būs valstis, kas eh, nevēlēsies rīkoties. Tas varbūt neatiecas tik daudz uz valstīm, bet gan uz Eiropas Savienību. Mums ir jāsaprot, vai Eiropa ies eh, tajā pašā virzienā kā eh, valstis, un iespējams, ka būs valstis, kas vēlēsies izstāties no Eirozonas. Okay, um, uh, those, uh... Lielas paldies eh, par šiem jautājumiem. Domāju, ka tas bija vairāk tāds kā komentārs par atbalsta faktoru, par jūs minēto sociālo atbalsta faktoru un to, ka mums vajadzētu atbalstīt eh, šo iniciatīvu. Un šeit es eh, domāju, ka mums ir jāsadarbojas ar referentu Pēteru Simonu, lai mēs rastu konkrētus risinājumus. Patiešām mēs eh, veidojam šo zaļo atbalsta faktoru tādā pašā veidā, kā MVU atbalsta faktori, kas jau pastāv, un tas pieļauj mazliet samazināt kapitāla prasības, kāda bankas aizdod MVU. Uh, bet, protams, ka mums ir jāpatur prātā arī prudenciālā puse. Zaļš nebūtu nenozīmē bez riska, un mums vajadzētu nodrošināt tādu uzmanīgu līdzsvarošanu šajā priekšlikumā. Par uh, otro jautājumu daļu īsnībā tie bija vairāki jautājumi. Pirmā kārtām par eh, trešā līmeņa darbību, un tā ir daļa no uzraudzības darbības eh, samazinot aktīvus. Un tas arī parādās Banku Savienības eh, paziņojumā, ko mēs sagatavojām pagājušā gada oktobrī. Cik tā saprotu, jūs atsācaties arī uz banku trading book, kur ir uh, ietverti arī paši riski, un, protams, par to arī ir jādomā. Tieši tāpēc eh, trading book fundamentāla pārskatīšana ir daļa no mūsu banku savienības pakotnes, eh, kas eh, tika publiskota jau 2016. gadā. Protams, diskusijas par šo pārskatīšanu vēl arvien turpinās Bāzelē, un mums vajadzētu uh, Mm, vēl pieņemt lēmumu, kā tas tiks konkrēti darīts, bet tā ir daļa no mūsu priekšlikumiem. Tagad par uh, vērtspapīriem, kas balstās uz obligācijām. Patiešām šis priekšlikums neietver zaudējumu mutualizāciju. Tas būtu risinājums, kas balstās uz tirgu. Es domāju, ka tas vēl ar vien mums palīdzētu uh, um, sniegt atbalstu bankām. Tātad būs iespēja investēt bankās. Tā vietā, kā tiek interve, investēts suverēnajā tirgū, tiktu ņemts vērā visu 19 eirozonas dalībās suverēnais parāds. Uh, šīs priekšlikums vēl ar vienu ir spēkā. Jā, protams, attiecībā uz šo priekšlikumu valda zināma piesardzība. Ir um, dalībvalstis un arī cits iesaistītās puses, kas uh, uztraucas, vai tas nav pirmais solis mutualizācijas virzienā, un citi atkal, do, at, atkal domā, ka šeit tiek izdarīti mēģinājumi mainīt regulējumu. Bet tas ir tomēr atsevišķs priekšlikums, un neviens no šiem elementiem šeit neparādās. Tieši tāpēc mēs aicinām izvērtēt šo priekšlikumu um, neatkarīgi no citiem aspektiem. Bernārs Monu. Paldies, priekšādātāji. Vīts priekšādātāja kungs pašreizējā situācijā ASV veiktie pasākumi, vienalga, kas ir pie varas ASV, rada strateģiskas problēmas visiem Eiropas Savienības uzņēmumiem. Mēs redzam, ka 2014. gadā, piemēram, BNP Paribas uzlika 9 miljārdu sodu, un tas viss tika darīts patvaļīgi. To pašu dara amerikāņi attiecībā uz Sudānu un Kubu. Un, uh, Arī BNP Paribas gadījumā tas bija tas pats. Tāpat arī ABLV bankas skandāls izraisījās tikai tāpēc, ka amerikāņu banka nāca klajā ar iespējamām represijām pret ABLV banku. Beres skundze jau tikko par to runāja. Tāpat arī pagājušā mēnesī tika pieņemtas patvaļīgas sankcijas pret vairākiem Krievu uh, uzņēmumiem, tā skaitā pret Rusal uzņēmumu, kas ir alumīnija ražotājs. Un šeit bija runa par parādiem starptautiskajā tirgū. Tūlīt pēc tam redās krīze Ukrainā, kādas jau arī agrāk ir izraisītas. Tagad amerikāņi vienpusēji vērš sankcijas pret Irānu. Mēs redzam, ka arī Eiropas uzņēmumi līdz ar to varēs ciest un netiek nekas šīs lietas labā darīts. Um, Francijā mēs vēl ar viens ciešam no uh, alstam krīzes. Mums ir jāatcerās arī par Enron un uh, Weltcom situāciju 2002. gadā. Uh, kādus sistēmiskus riskus mēs varam saskatīt 2018. gadā, vai tas ietekmēs arī uh, lielus automašīnu uzņēmumus vai enerģētikas uzņēmumus. Galu galā arī ABLV bankas liktenis uh, mums liek domāt par to, ka šīs amerikāņu sankcijas var radīt uh, sistēmiskus riskus mūsu banku sistēmā. Uh, Un e, īsnībā šeit ir jāatcerās arī par mūsu pašu direktīvu, kur ir runa par uh, Eirozonas finanšu stabilitāti. Manuprāt, e, šī ES bloķēšanas direktīva neko uh, nespēja darīt attiecībā uz šīm sankcijām. Ko jūs domājat par šīm amerikāņu sankcijām? Vai uh, tiešām šie sistēmiskie riski tiek ņemti, tiek uzsvērti nopietni? Uh, vai tiešām šī sistēmas, ko rasko padoma ECB, nopietni veic savu darbu, un ko tā varētu palīdzēt uh, eh, Eiropai, ja tā nonāk nelēmē? Uh, well, uh, uh, on this, um, uh, indeed, it's, um, uh, uh... Jā, patiešām šis ir ļoti komplicēts jautājums. Mēs eh, saskaramies ar dažādām grūtībām tirdzniecības attiecībās ar ASV. Tā skaitā pastāv arī iespēja, ka vienpusēji tiks piemēroti tērauda un alumīnija tarifi sākot no 1. jūnija. Kā jūs zinat, Eiropas Savienība ir mēģinājusi panākt vairākus pagarinājumus šai uh, tarifu uzlikšanai, un mums ir vajadzīgs pastāvīgs risinājums. Tas nedrīkst vilkties eh, mēnešu garumā. Tieši tāpēc Eiropas komisija un arī citas eh, Eiropas institūcijas intensīvi kontaktējas ar eh, partneriem ASV. Jūs pieminējāt arī Irānu un to, ka ASV ir atkāpusies no um, līguma Kā jūs zināt, tas Eiropas Savienību uztrauc. Mēs uzskatām, ka tas ir bīstams precedents, kad valstis vienpusējā atskāpjas no starptautiskiem nolīgumiem. Neskatoties uz to, ka Startautiskā atomenerģijas aģentūra ir vairāk kārt norādījusi, ka Irāna ievēro līgumu un tā ir samazinājusi savu uh, atomenerģijas programmu līdz vajadzīgajiem apmēriem. Pašlaik mēs arī izvērtējam ekonomisko ietekmi un to, kā ASV sankcijas pret Irānu varētu ietekmēt eh, pārējās valstis, tā skaitā arī Eiropas Savienības uzņēmumus un eh, arī finanšu sektoru uzņēmumus Eiropā. Kā jūs pieminējāt, Eiropas eh, bloķējošais regulējums varētu šeit eh, palīdzēt tikai daļēji, ņemot vērā to, ka banku sistēmā ir starptautisks raksturs un lielas sistēmas, kas bankas ir pakļautas arī ASV finanšu sistēmai un eh, dolāru darījumiem. Tas nozīmē, ka ir vairāki sarežģīti jautājumi, kas mums noteikti būs jārisina. Uh, un mēs vēl pie tā strādājam. Jūsu jautājums attiecas arī uz naudas atmazgāšanas uh, noteikumu piemērošanu. Šeit es vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka mums ir jābūt uh, ticamai un saskaņotai naudas atmaskāšanas novēršanas sistēmai Eiropā, lai mēs patiešām varētu efektīvi uh, cīnīties ar šiem izaicinājumiem, negaidot rīcību no SV puses. Paldies! Brian Hayes. Brians Hayes tālāk. Vicepriekšsēdētāji kungs, esat sveicināti atpakaļ ekonomikas komitejām un ir divi jautājumi. Pirmais par komisijas publicēto programmu attiecībā uz patērētāju uh, tiesību rīcību plānu finanšu pakalpojumu jomā. Šobrīd patērētājiem nav vienota tirgus attiecībā uz finanšu pakalpojumiem. Attiecībā uz apdrošināšanu un hipotekāriem kredītiem pārobežu darbība ir ļoti zema. Kādas būs jūsu prioritārās darbības līdz eh, mandāta beigām, lai panāktu progresu šajā jomā? Mums ir nepieciešams augstāks ambīciju līmenis. Manā valstī 3,2%, eh, vidējais Eiropas Savienībā 1,8%. Mums ir nepieciešama konkurence. Uh, ar maksātnespējas režīmiem mums ir eh, jāsamazina izmaksas, cenas, lai patērētājiem eh, būtu iespēja saņemt labāko piedāvājumu. Kāds būs jūsu prioritārās jomas šajā uh, konkrētajā uh, lauciņā attiecībā uz finanšu pakalpojumu rīcības plānu patērētājiem? Tālāk kompromisi naudas tirgus reformām. Regula ir pieņemta, tā ir svarīga. Mums ir nepieciešams to arī akceptēt, bet ir jāmazina sistēmiskais risks. Mēs atpaliekam no ASV, līdz ar to ir svarīgi izdarīt lietas pareizi. Jūs no dažiem kolēģiem esat saņēmuši arī vēstules, kas ir nobažījušies par eh, share conciliation eh, distribution, eh, kur veic ESMA. Lai kāda arī būtu viedokļi par šo praksi, šī diskusija ne, netika vesta padomē, komisija neko nedarīja. Tagad esma to ierosina, komisija piekrīt, un jautājums tad ir tāds. Vai ir pirmā līmeņa lēmumi piemēroti risināt otrajā līmenī, kur līdz likumdevēji kurus ievēlē cilvēki, tiek apieti šādā veidā? Tāds ir mans jautājums. Tātad par pirmo jautājumu attiecībā uz patērētāju finanšu pakalpojumu rīcības plānu. Es pieminēju vienu konkrētu normatīvo priekšlikumu par pārobežu maksājumiem, paplašinot šo principu eiro, maksājumu uz eiro valūtā, lai tie notiktu pēc iekšzemes eh, cenrāžu. Un ar ekonu komiteju strādās pie šī dosie un nodrošinās tā pieņemšanu vēl šajā sasaukumā, jo tas būs tiešām taustāms iegūms patērētājiem no finanšu integrācijas. Tālāk. Pagājušā gada decembrī mēs izveidojām darba grupu ekspertu grupu, kas risinātu attālinātā veidā e, know your customer, tad pazīst savu klientu, prasības, digitālo identifikāciju un citas problēmas, kas ir viens no šķēršļiem pārobežu sadarbībā šajā jomā, jo ir problēmas pārobežu scenārijos izpildīt prasības attiecībā uz pazīsti savu klientu procedūrām. Un, kā jūs to varat redzēt, vairākās jomās mēs esam ieteikuši likvidēt pārobežu šķēršļus finanšu darbībai, finanšu pakalpojumiem. Es jau pieminēju BEPS. Mēs redzam, ka PEPS šie personīgo pensiju produkti ir eh, labi attīstīti dažās valstīs, citās nē. Un ar šo visu Eiropas pe pensiju plānu mēs varētu sniegt eh, konkrēts iegūmus patērētājiem. Varbūt vairāk kapitāla tirgus savienības kontekstā nevis eh, patērētāju finanšu pakalpojumu rīcības plānu kontekstā. Tomēr tas vienalga ir svarīgs patērētājiem. Tā kā mēs no komisijas puses esam uh, gatavi nodrošināt, ka seko tālāka darbība e, saistībā tieši ar patērētāju finanšu pakalpojumu darbības plānu. Tālāk par naudas tirgus fondiem un šiem šādu sakšu me me mekanizmu. Tik tiešām zināmas diskusijas ir bijušas. Kā jūs zinat, komisijas dienesti, tīpaši juridiskais dienests, uh, ir veids analīzi un apliecina, ka viņi piekrīt ESMA viedoklim par shared conciliation vai reverse distribution mechanism, kas nav savietojams ar MFF regulu. Kā jūs zināt, komisijas juridiskais dienests izlēma sagatavot savu atzinumu saistībā ar MFF eh, share conciliation publiskojot to. Līdz ar to šis atzinums ir darīts pieejams arī Eiropas parlamenta deputātiem un citām iesaistītājiem pusēm. Paldies! Paldies! Kā jūs zinat, mēs esam parlamentā arī diskutējuši par šo tematu, mums ir atšķirīgi viedokļi. Un mēs uzticamies komisijas vērtējumam kuru apstiprina arī attiecīgi mūsu juridiskais dienests. Honas Fernandes. Paldies, labdien! Prieks jūs redzēt, vicepriekšsarētāji kungs, šeit. Manuprāt, ir ļoti svarīgi izmantot šīs reizes lai ne tikai sekotu tam, ko dara komisija, bet izmantot arī šo iespēju nodot informāciju visiem vēlētājiem, lai viņi zinātu, ko mēs darām parlamentā un kas tiek darīts komisijā. Komisija ir iesniegusi pirms divar pusgadiem abiem likumdevējiem priekšlikums regulai, kas šobrīd ir iestrēgusi šeit un padomē to bloķē principā padomē, tā varam teikt. Pagājuši ir pieci mēneši kopš pēdējās sanāksmes vispār attiecībā uz šo regulu. 13. decembrī pēdējā sanāksme bija. Pieci mēneši pagājuši. Nav pat ieplānots neviens datums nākamai sanāksmē par šo tematu arī tuvākajās nedēļās. Līdz ar to vēlos izmantot šo iespēju, lai pateikt mūsu iedzīvotājiem, ka daži, kas strādā šeit, šajā iestādē, kaunās par to, ka mēs nevaram pavirzīties uz priekšu diskusijās par tik svarīgu dosjē. Mēs pie Banku Savienības esam ļoti daudz strādājuši. Mums ir Mums ir vienotais noregulējums, vienotā uzraudzība, vienots eh, regulātorais ietvars. Bet, ja netiks depozīti aizsargāti, šie noguldītāji netiks aizsargāti, tad viņi būs zaudētāji. Pirms gada Eiropas eh, uzraugi izlēma likvidēt Banko Populāru. Ja tas nebūtu noticis, tad Spāņu un Portugāļu noguldītāji būtu cietuši par lēmumiem, kas pieņemt, no lēmumiem, kas pieņemt Briselē. Mums ir jāvirs uz priekšējā jautājumā. Dažas grupas ir tikušās un ierosinā alternatīvas risinājumus, lai censos kaut kā pāraut šo blokādi. Zaļie goja cenšas ierosināt kaut ko liberāļiem EPP, bet tas bija decembrī. Līdz pat šim brīdim nav nekādas reakcijas. Un varbūt, ka padome nākamajā mēnesī spēs kaut ko izkustināt, bet parlaments atpaliek. Mēs neesam izdarījuši savu mājas darbu, neesam reaģējuši uz iedzīvotāju vēlmēm. Thank you. Uh, well, uh, on this... Jā, tad par šo tematu varu tikai piekrist, no arī no Eiropas komisijas puses varu izteikt vilšanos, ka attiecībā uz Edis dosie kopš 2005. gada ir tikai ļoti ierobežot pavirzījies uz priekšu. Kā jūs zinat, mēs komisijā esam vērtējuši to, kas ir tie iemesli, kas uh, kavē uh, šī dosie virzīšanos uz priekšu. Un e, šie moral hazard jautājumi, kas nav atrisināti, mums arī bija paredzēta sanāksmē, lai tieši apspriestu šo jautājumu un idejas par to, kā Edis varētu tikt ieviests daudz pakāpeniskāk, sākot ar pirmo uh, posmu, likviditātes atbalsts, bet nebūtu zaudējumu savstarpēju sadalīšanu un tālāk diskutēt par to, kā pāriet no pirmā posma uz otro, kas nozīmētu veidot Eiropas šo eh, mutualizācijas, jeb savstarpējās sadalīšanas sistēmu, lai galu galā nonāktu pie pilnvērtīgas Eiropas līmeņa sistēmas. Tas, ko mēs būtu gatavi apspriest un veicināt arī, ir meklēt, kas būs um, tie piemērotākie ceļi šo mērķu sasniegšanai. Šobrīd mēs vēl ceram, ka pagājušā gadā izteiktās idejas varētu veidot pamatu iespējamam kompromisam šajā jautājumā padomē Tur mēs redzam, ka padomē tehniskais darbs eh, virzas uz priekšu. Ad hoc darba grupa ir izveidota. Mūsu rekomendācija par Banku Savienības pabeigšanu ir iz, raisījusi diskusijas, un tagad Bulgārijas prezidentūra strādā pie daudziem tehniskiem punktiem saistībā ar pirmo posmu. Politiski Protams, mēs dzirdam atšķirīgs viedokļus no dalību valstīm, bet no komisijas puses mēs joprojām esam apņēmušies īstenot šo priekšlikumu un gaidam iespējas panākt kompromisu. Paldies, komisārkungs! Man ir grūti pamatot ne jau faktu, ka ir atšķirīgi viedokļi, tas ir normāli, bet fakti, ka nenotiek sanāksmes un netiek pat apspriest šie viedokļi, tas man nešķiet pieņemami. Jo var, protams, būt tā, ka ir atšķirīgi viedokļi, cilvēki nevar vienoties, bet svarīgi tomēr ir strādāt un meklēt kompromisu, lai kādi arī būtu šie kompromisi. Tad par tiem var balsot, tos var pieņemt, noraidīt, bet paralizēt eh, sarunvedēju darbību nav korekti un nav godīgi. Georgijos Kircijos. Paldies, priekšsēdētāji! Vicepriekšsarētāji kungs, vai jūs varētu tādu kopsavilkumu izdarīt attiecībā uz eh, Brexit ietekmi finanšu jomā? Jūs sacījāt, ka virzaties strauji uz priekšu attiecībā uz Brexit, vai jūs varētu precizēt, kādi jautājumi ir tikuši risināti un kuri vēl būs jārisina? Un otrs jautājums saistībā ar risku mazināšanu un risku sadalīšanu kas ir kā pamats Banku Savienībai. Man šķiet, ka pēc notikumiem Itālijā mums risks ir pieaudzis, un tā arī tirgi uzskata. Mēs redzam, ka procentu likmes e, lēnām, bet e, pakāpeniski pieaug Itālijai, arī Grieķijai. Un e, nav liela apetīte risku dalīšanai tādās valstīs kā Vācija, Nīderlanda, Austrija. Kā šo notikumu attīstību jūsuprāt vajadzētu risināt? Tas nav pārāk daudz sološi, manuprāt. Tā tad vispirms par pirmo jautājumu saistību ar Brexit. Darbs tur turpinās. Es, protams, koncentrēšos šajā aspektā uz finanšu sektoru, kas ir mana atbildības joma šajā procesā. Tātad, ko esam paveikuši pēdējos mēnešos? Mēs publicējām gatavības paziņojumus, tā sauktos, norādot, kādi sagatavošanas darbi ir jāveic tirgus dalībniekiem, institūcijām, uh, kādā veidā sagatavoties dažādiem Brexit scenārijiem. Un ir arī vienošanās par to, ka ir jāizveido ECB un Anglijas bankas vadīta darba grupa, lai apspriestu potenciālos riskus un scenārijus, kas varētu izveidoties saistībā ar uh, Brexit datuma 2019. gada 30. martu. Tā skaitā arī tas augto aizas efektu gadījumā, ja netiks e, panākta nekāda vienošanās uz šo datumu. Līdz ar to sarunvedējiem un darba grupai vajadzētu vienoties attiecībā uz sakārtotu Brexit scenāriju. Kā jūs zinat, um, um, politisku vienošanās par pārejas periodu, kas ļautu arī mazināt laika spiedienu. Diemžēl tas nav izdarīts, šis pārejas periods tomēr ir daļa no izstāšanās līguma un vienošanās. Līdz ar to mums ir jāpanāk vienošanos par izstāšanos, kur joprojām turpinās dažas diskusijas, tā skaitā, piemēram, par īrijas robežu problēmu kas ir cieši saistīts arī ar eh, mūsu nākotnes eh, muitas attiecībām ar apvienoto karalisti. Tā kā darbs tur turpinās, bet ir svarīgi panākt progresu, jo 19. gada marts tuvojas, tagad jau mazākā gads ir palicis līdz tam. Vēl viens jautājums jums bija par riska mazināšanu, riska sadalīšanu un par noteikušo dalību valstīs, tīpaši Itālijā. Mēs, kā jūs zinat, nekomentējam eh, partiju politiku un valdību veidošanu dalību valstīs. Tā, ar to ir jātiek galā pašām dalību valstīm, eh, balstoties uz saviem konstitucionālajiem procesiem. Tas, ko mēs eh, varam uzsvērt, ir, protams, e, tas, cik svarīgi ir pieturēties pie fiskālās disciplīnas, it īpaši Itālijas gadījumā, turpināt mazināt budžeta deficītu un e, publisko parādu līmeni. Tas ir svarīgs riska faktors un tas arī svarīgi ekonomiski. Uh, Mēs vedam sarunas ar pašreiz Itālijas valdību, vienojamies par fiskālo trajektoriju šim gadam, kas principā ir arī mūsu signāls jaunai valdībai, ka ir svarīgi turpināt iesākto kursu. Paldies! Paldies! Pols Tanks! Paldies priekšsarētāji, paldies komisāru kungam par to, ka ieradāties. Ekon komiteja jau pieņēma pašiniciatīvu ziņojumu par ilgspējīgu finansējumu. Mēs atzinīgi vērtējam komisijas rīcības e, plānu, ko jūs sagatavojāt. Paldies! Un jūs atradīsiet tam atbalstu šeit Eiropas parlamentā. Bet tas, kas mums ir nepieciešams, ir plašas izmaiņas finanšu sektorā, un šīs izmaiņas īsti nav sākušās vēl. Jautājums ir tāds, ka tās izmaiņas, ko jūs ierosināsiet 23. un 24. maijā nākamnedēļ, vai tās pārmaiņas būs pietiekam plašas? Un man ir trīs piemēri. Šeit nav runa par taksonomiju, zaļajiem, brūnajiem aktīviem, bet izskatās, ka nav ietverti citi faktori, kā ESG, piemēram, darba tiesību pārkāpšana, agresīva nodokļu plānošana, sākot uzreiz ar zaļajiem aktīviem, ko tad darīsiet ar citiem faktoriem. Un to arī parlaments vēlas uzsvērt. Otra lieta. Izskatās, ka nav paredzēta eh, stranded assets eh, ideja vispār. Tā nav ņemta vērā Tur var eh, noteikt kapitāla prasības, eh, riska eh, limitus, bet kāpēc nav sākts, piemēram, ar brūnējiem aktīviem, kāpēc uzreiz ar zaļajiem? Fiduciālajie pienākumi. Šeit ir jāņem vērā ESG risku finanšu aspekti, bet ne tikai, arī ESG riski kā tādi. Tie ir jāņem vērā. Kāpēc fiduciārie pienākumi? Kāpēc nav iekļauts bankas, kas joprojām ir gana svarīgas e, finanšu sektorā Eiropā? Kāpēc ne, nedarīt to visu plašāk, iekļaujot arī aktīvu pārvaldītājus un hedge fondus? Kāpēc tikai bankas? Uh, okay, uh, so first of all. Uh... Jā, paldies par pausto atbalstu attiecībā uz ilgspējīgu finansējumu rīcības plānu. Mēs tik tiešām plānojam nonākt pie ambiciozas, plašas tālākās rīcības pēc šī rīcības plāna. Kā jūs zinat, mums ir augsts līmeņa darba eh, eksperta grupa, kas sagatavo ziņojumu šajā jomā, un mēs vienā vai citā veidā plānojam īstenot visas eh, rekomendācijas, kas ir iekļautas ziņojumā. Tā kā es domāju, būs gana plaši. Tālāk komentēšu par eh, dažām specifiskajām lietām saistībā ar taksonomiju. Tas, ko mēs šobrīd ierosinām, ir izveidot pārvaldības struktūru taksonomijā, un tad ar šo pārvaldības struktūru, kas būs izveidota, būs iespējams strādāt pie konkrētas taksonomijas. Tātad mēs jau norādījām, ka mēs vēlamies redzēt klimata pārmaiņu mazināšanu kā pirmo sasniedzamo rezultātu taksonomijā. Jo tas ir ļoti svarīgi daudzām tīpaši zaļajām daļām mūsu ilgspējīgas eh, finansējuma rīcības plānā, bet vēlāk darbs tiktu paplašināts arī uz citām jomām, tā skaitā iekļaujot ESG faktorus. Līdz ar to mēs to daudz precīzāk atrunāsim mūsu priekšlikumā par pārvaldības struktūru, sāksim ar klimata pārmaiņu mazināšanu, bet šīs darbs turpināsies un tiks paplašināts uz citām jomām. Kas attiec uz stranded assets? Visas paketes mērķis ir veicināt pāreju un mazināt uh, riskus firmām, kuru rīcībā ir nonākuši šie aktīvi, šie stranded assets. Un jāskatās, kā mēs šo darbu varam attīstīt tālāk. Par fiduciāriem pienākumiem. Šobrīd tas skar aktīvu pārvaldītājus, pensiju fondus, tātad pamatā uzņēmumus, kuri pārvalda cilvēku naudu, veic investīcijas ar cilvēku naudu. Tad, kad pastāv dažādas izvēles, iespējas, ne vienmēr ir runa par banku pamatu biznesu ja jūs esat parasts uh, lietotājs, kuram ir tekošais konts vai um, krājkonts bankā, tad nav dažādu piedāvājumu iespēju investēt uh, investīciju produktos. Protams, ja banka sāk strādāt kā aktīvu pārvaldnieks, piedāvājot privātos banku pakalpojumus vai kaut ko tādu, tas atkal ir cits jautājums, par ko ir jārunā, kā to var uh, aptvērt. Mēs esam atvērti arī šādai koncepcijai, bet mums ir jānodala, kādi konkrēti pakalpojumi tiek sniegti, kurā gadījumā. Lai nu kā, kā jau es sacīju, mūsu plāns ir ambiciozi rīkoties tālāk, cieši sadarboties ar Eiropas parlamentu, lai nodrošinātu, ka uh, tiek panākt vienošanās par šiem dosjē un ka tiek kļūst par realitāti vēl šajā sasaukumā. Paldies! Thank you, Tomas Mann! Paldies, Tomas Manns! Paldies, priekšsēdētāji, komisijas vicepriekšsēdētāji. Kungs, jūs jau saņēmāt atbalstu no mums daudzām komisijas ierosinātām idejām, un mums arī tiek sagatavot ļoti spēcīgi un svarīgi ziņojumi. Un uh, mums ir jāaizsargā banku klienti Eiropas, nevis tikai nacionālā līmenī, jā, no banku nespējas, bet uh, maksāt nespējas gadījumā, bet uh, jautājums par um, uh, kopīgu parādu uzņemšanos. Un uh, vispirms būtu jātiek galā ar uh, Uh, sliktajiem kredītiem, uh, vai skaitli 760 miljārdi atbilst patiesībai par šādu kredītu apjomu. Un daudz ko dara Eiropas uh, centrālā banka, un kas tad garantēs beigu beigās, ka, teiksim, personu uzkrājumu nekstīs izmantot, lai tiktu galā ar šiem sliktajiem kredītiem. Itālijā tagad eh, populisti eh, cenšas veidot valdību, tiešām žēl, ka tas tā ir, un pirmais, pirmā prasība 200. 30 miljārdu apjomā kredītus norakstīt viņi pieprasa, parādus norakstīt, un ko tagad Grieķi teiks? ECB nonāk eh, zem spiediena, paaugstinās risks, un Itālija arī apdrauda būtībā kredītspēju, un tāpat EC, laikā ECB uzpērk lielā apjomā Itālijas vērtspapīrs. Un mums ir uh, jāvienojas par nostāju. Jūsu nostāja ir pareizi, jāsamazina budžeta deficīts, bet viņi saka, ka, nu, pretī, kā pretnosat, kā nosacījums tam būtu samazināt pado, parādu apjomu, lai tik norakstīt parādu. Paldies, atbildi. Tika uzdota virkne jautājumu. Pirmais par Edis Eiropas uh, noguldījumu garantijas schēma par eh, zaudējumu eh, norakstīšanu, kopīgu atbildības uzņemšanos un slikto kredītu samazināšanu. Tātad mēs iestājāmies par pakāpenisku ēdīs ieviešanu atbilst, atbalstot vispirms eh, likviditāti, pēc tam pārējām pie otrā posma parādu līmeņa samazināšanās. Par to mēs diskutējam. Tagad par skaitļiem mūsu otrajā e, progresa ziņojumā par sliktiem kredītiem ir minēta 910 miljārdi eiro. Varbūt šeit ir dažāda metodika aprēķinos izmantota. Katrā gadījumā e, mēs konstatējām, Uh, ievērojamu samazināšanu no šādu kredītu īpatsvarā no 6,7 uz 4,4% salīdzinot ar krīzes um, uh, augstāko punktu. Un arī rīt mēs saņemsim vēl jaunākos aktualizētos datus par šiem jautājumiem. Uh, Tālāk jūs runājāt par 230 miljārdu parādu norakstīšanu, ko it kā pieprasa, uh, kā es saprotu, uh, valdību veidojošās partijas ir arī paziņojušas, ka šī uh, nu, informācijas noplūde balstās uz novecojušu informāciju. Uh, un uh, izskatās, ka tas uh, vairs netiks iekļauts uh, valdības programmā. Nu, tas varbūt arī būtu parāds, jo Tātad ACB, ECB aktīvi piedala arī Itālijas centrālajai bankai, un tā viņi gūst peļņu, tā kā būtībā tas viņiem pašiem nāktu par sliktu, un tā būtu tāda neracionāla pieeja, bet, nu, daudz ko tādu nākuši šodien lasīt. Nu, jā. Un tad vēl tāda izcila ideja, kā at, samazināt nodokļus bagātākajiem pilsoņiem. Tagad vārds Ninai Gilē. Labrīt! Vicepriekšstādātāja kungs, es eh, pozitīvi vērtēju jūsu apņemšanos strādāt pie ilgspējīgām finansēm kā vienas no prioritātēm. Eh, jā, tiešām eh, runājot par taksonomiju, ir jābūt tiešām mums apņēmīgiem, kā tas ir rakstīts Skotas Kato ziņojumā. Es gribētu zināt, ko, kā konkrēti tas izpaudīsies, vai jūs uh, to izdarīsiet vēl šajā pilnvaru termiņā, vai šeit būs uh, cilvēktiesību jautājumi iekļauti, labas pārvaldības prasības ir arī ilgtermiņa uh, problēma tāda, ka jānodrošina, lai zaļais, uh, zaļās finanses kļūtu par uh, standārta finansējuma formu pretstatā tam, kas šobrīd, kad 99,9% nav ilgtspējīga finanse. Um, otrs punkts Mēs vakar apspriedām ziņojumu projektu par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību. Sarunās par MIFIR bija paredzēts, ka līdzīgs regulējums tiks noteikts arī citiem finansējuma avotiem Eiropas saimnības tirgo, bet tagad ir ierosināts sašaurināt šo ekvivalences izvērtējumu, aprobežojoties tikai ar noteikta veida firmām Eiropas Savienībā. Kā komisija uh, vērtē Brexit kontekstā piekļuvas ierobežošanu? kapitāla tirgus savienībai, jo šobrīd daudzas šīs firmas darbojas apvienotajā karalistē, nodrošinot alternatīvu finansējumu, un tagad tam uh, Eiropas savienības tirgus varētu uh, vairs nebūt pieejams. Un kā tiks nodrošināts tas, lai ko, uh, līgumi joprojām darbotos un lai tie netiktu lausti. Jo var teikt, ka tirgus to visu atrisinās, kā jūs norādījāt, bet kā tas konkrēti uh, notiks, ja nebūs skaidra regulējuma, vai jūs jau pie tā strādājat, vai esat tikušies ar um, Anglijas centrālo banku un um, Brītu finanšu ministru. Un vēl viens jautājums saskaņā uh, ar jūs teikto atbildot uz Brian Heisa jautājumu. Es saprotu uh, šo jautājumu ar uh, naudas tirgus fondiem, bet kādēļ komisija vispār to iekļauj priekšlikumā bez uh, atbilstošām debatēm? Jā, patiesi uh, tika uzdoti vairāki jautājumi. Pirmkārt par ilgtspējīgām finansēm un taksonomiju kā jau es norādīju par klimatu pārmaiņām, un pēc tam ņemot vērā arī uh, vides sociālo pārvaldību, tātad mēs uh, šeit uh, strādājam pie taksonomijas pārvaldības struktūras un nu, mums pagājuši šobrīd spēkā ir uh, tāds optimistiskākais scenārijs un ja likumdošanas darbs tiks paveikts aptuveni gada laikā, tad pirmā taksonomija varētu pub tikt publiskota. Uh, 19. gada 3. ceturksnī. Nu, šis grafiks varbūt ir nedaudz optimistisks, bet eh, ja likumdošanas darbs eh, risināsies kā iecerēts, tad tas ir iespējams. E, bet es, protams, šobrīd nevaru prognozēt, cik eh, raiti darbs noritēs pie turpmākās taksonomijas, bet nu tā mēs šobrīd ierosinam rīkoties. Un Mēs jau esam to apsprieduši arī iepriekš, tāda doma tāda, ka uh, ir e, tāds visaptvērošs rīcības plāns, e, kas ietver dažādus finanšu sektorus un nodrošināt stimulus šajos finanšu sektoros, lai rosinātu pārēju uz zaļu un ilgspējīgu finansējumu. Tālāk par ekvivalences uh, ietvāru investīciju firmām un uh, tā pārskatīšanu. Šobrīd nav veikts uh, vēl ieteikmēs novērtējums, bet mūs, mēs savā priekšlikumā vērtējam šo situāciju, bet mēs negribam neko ierobežot, lai vienkārši nodrošinātu Uh, ekvivalents, bet jautājums ir plašāk. Šobrīd mēs izvērtējam ekvivalents kā iespējamo ietvaru finanšu sadarbībai ar apvienoto karalisti. Līdz šim e, e es. E, uh, pieredze ir bijusi labā, vairāk nekā 230 šādas ekvivalents ir atzīts lielākajām uh, valstīm, jurisdikcijām, un mēs uh, domājam, ka ekvivalence varētu arī uh, spēlēt svarīgu lomu un spēlē svarīgu lomu mūsu turpmākās attiecībās finanšu jomā ar uh, apvienoto karalisti, līdz ar to mēs necenšamies ierobežot ekvivalenci, bet izstrādāt skaidru pieeju par to, kā panāk gan vienošanos par ekvivalences noteikšanu. Un jau pagājušajā gadā vai 2016, ne pagājušajā gadā, tā tad tika sagatavots dokuments, kurā tika izklāstīta mūsu pieeja uh, pēc uh, Brexita situācijas šajomā. Tālāk par jautājumu par līgumu darbības turpināšanos vai nepārtrauktību. Ir dažāda veida šie līgumi, bet, piemēram, runājot par apdrošināšanas līgumu, virkne risinājumu varētu šī nozara pat īstenot. Ir dažādi veidi, kā to izdarīt var izstrādāt atbilstoši risinājumus nacionālā līmenī vai arī šie līgumi varētu tikt uh, novirzīti ES uh, veidojumam vai izmantojot centrālos darīju partnerus. Arī M ir otrās uh, pakāpes priekšlikumā ir piedāvāt zināmi risinājumi. Ir citām uh, tirgus infrastruktūrām, piemēram, depozitāriem un, un citiem šie riski ir mazāki. Un f, uh, a, risku finanšu stabilitātei var uh, no, mazināt ar vienpusējiem aktiem ar pakāpenisku darbības pārtraukšanu un ECB un Anglijas centrālā banka var uh, strādāt uh, kopā, uh, lai novērstu tādu nu, strauja pārāvuma efektu, lai tas tā nenotiktu. Tālāk. par uh, naudas tirgus fondiem. Šeit nekas daudz man nav piebilstams. Uh, salīdzinot ar iepriekš sniegto atbildi. Šeit līdz likuma eh, devēji eh, strādā un eh, izteiktais priekšlikums par risku anulēšanu tika uh, noraidīts eh, no līdzlikumdevēja puses, eh, balstoties uz juridiskā dienesta atzinumu, ka šāda prakse neatbilst pašreizējiem Eiropas Savienības noteikumiem un regulām, bet juridiskā dienesta um, vērtējums noteikti ir pieejams. Eh, nu, šobrīd mums nekas daudz nav piebilstams par šo jautājumu. Paldies, Lūdeks Nīdermājers. Paldies, priekšādātāji. Paldies arī komisāram par to, ka viņš ir ieradies. Es gribētu atgriezties mūsu debašu sākumā, un mēs runājām par laiku. Tas rada ļoti liels ierobežojumus tuvākajiem gadiem un arī mūsu spējām, bet es domāju, ka te nav runa tikai par laiku. Uh, Tika pieminēts ēdis, un es gribētu mazliet papildināt minēto. Es domāju, ka šeit nav runa par tehniskām nesaskaņām, atšķirīgiem uh, viedokļiem par laika grafiku. Īsnībā te ir runa par uzticēšanos starp valdībām, un tāpat arī par uzticēšanos konkrētiem instrumentiem. Uh, Mēs esam jau daudz ko šeit ieviesuši, piemēram, eh, SSM vai CBRD. Tātad, lai virzītos uz priekšu, mums ir jātiek galā ar šo zemo pašvērtējumu un neusticēšanos. Divi jautājumi. Mm, ja ir šādi dosie, kas nevirzās uz priekšu tehnisku problēmu dēļ, kas varētu būt ļoti nozīmīgi, uh, bet īsnībā varbūt te ir runa par spējām, kā atgūt uzticēšanos starp pusēm. Ko jūs varētu darīt kā komisārs? Šeit nav runa tikai par uh, tehnisku nesaskaņu atrisināšanu, bet gan par uzticēšanās uh, atjaunošanu, tātad SSM un CBD mm, ticamība. Well, uh, Vēlētos norādīt, ka šo jautājumu mēs parasti formulējam kā līdzsvaru starp riska samazināšanu mm, un uzticēšanās palielināšanu, jeb um, riska sadalīšanu. Tāpat arī Eiropas finanšu ministri 2016. gadā vienojās par tā saucamo ceļu kartī riska samazināšanai. Jānorāda, ka gandrīz viss jau ir iekļauts uh, šajā ceļu kartē, un viss jau arī ir izpildīts vai uh, iekļauts uh, um, komisijas priekšlikumos. Vēl, protams, ir jāpabeidz 2016. gada banku pakotne. Tātad esam panākuši konkrētu progresu riska samazināšanā, kā tas ir eh, aprakstīts Eiropas finanšu ceļu kārtē. Mēs uzskatām, ka tas mums dod iespēju arī panākt progresu riska sadalīšanā. Mēs domājam, ka apstākļi ir pareizi, lai nodrošinātu backstop un vienoto noregulējuma fondu. Un uh, cerams, ka mēs varēsim panākt progresu arī attiecībā uz pirmo edīs posmu. Ir bijušas arī diskusijas par to, kas īsti ir risku samazināšana, kas īsti ir uh, risku sadalīšana. Man jāsaka, ka mums jau ir izdevies uzlabot situāciju risku samazināšanā, un tas varbūt arī ļaus mums virzīties uz priekšu attiecībā uz riska sadalīšanu. Paldies! Paldies! Protams, ir šī uzticēšanās, bet ir arī aizspriedumi, un tas ir ļoti svarīgs elements. Ja Edis darbotos ar pašreizējiem noteikumiem, pēdējos 20 gados, tad valsts, ko es pazīstu vislabāk, noteikti varētu pārvest visus savus aktīvus uz Vāciju un Nīderlandi. Tad, tad aizspriedumi var arī šeit daudz ko nospēlēt. Alfreds Sants. Vicepriekšādētāji kungs, man ir eh, jums trīs jautājumi. Pirmais attiecas uz uh, kriptovalūtām. Gribētu arī atsaukties uz eh, jūsu teikto pagājušā gada februārī, kad bija apaļā gala diskusijas par kriptovalūtām. Šķiet, ka pastāv liela skepse par kriptovalūtām, vairāk tiek runāts par riskiem, nevis par pozitīvo. Bet eh, šķiet, ka šāda līguma nemaz neizskatās tik riskanti no mazumtirdzniecības aspekta. Pakāpējums sektors varētu gūt labumu no kriptovalūtu apmaiņas. Un eh, kādas priekšrocības Eiropas Savienībā būtu vērojamas, eh, izmantojot kriptovalūtas tirgos? Kā jūs vērtējat attīstību dažās dalībvalstīs eh, šajā jomā? Ņemot vērā struktūru un biznesa kultūru, MVU finansēšana, jo īpaši Dienvidu Eiropā vēl ar vien tie, attiec, eh, tiek, iz, tiek veidota tikai tradicionālajā banku struktūrā. Tas var radīt problēmas šiem uzņēmumiem. Komisija vairākos dokumentos ir norādījusi, ka vajadzētu palīdzēt eh, MVU parādīties publiskajos tirgos un uh, varētu organizēt publisku konsultāciju iesaistītajām pusēm. Par kādiem pasākumiem domā komisija un eh, vai to varētu pabeigt līdz šī mandāta beigām? Nākamais jautājums sasaucas ar Nīnas Gīles uzdoto jautājumu par uh, Eiropas Savienības apdrošinātājiem un pensiju nodrošinātājiem, kuriem ir līgumi ar patērētājiem Lielbritānijā. Šis jautājums ir ļoti būtisks Brexit eh, ietveros, jo te ir runa par atļauju sniegšanu mm, dalībvalstīs. Lai nu kādas būtu Brexit eh, sarunas sakas, vai jūs varat garantēt visiem Eiropas pilsoņiem, nevis firmām, bet pilsoņiem, kuriem ir privāti pensiju kontrakti ar Lielbritānijas firmām, ka eh, šīs vienošanās būs spēkā un ka viņi varēs eh, baudīt šīs pensijas, par eh, kurām viņi pašlaik maksā. Uh, ok. Labi. Vispirms par kriptovalūtām. Kā jūs zināt, tas parādījās arī uh, fintech rīcības plānā, tātad uh, kāda ir Eiropas Savienības pieeja kriptovalūtām. Un mēs redzam, ka te ir runa par tādu pozitīvu jaunu praksi. Tāpēc mums vajadzētu saprast, kā mēs varētu gūt labumu no kriptovalūtām. Uh, Te pašā laikā mums ir arī jāapzinās riski. Tieši tāpēc Eiropas mm, komisijā uzraudzības iestādes ir aktualizējušas savus brīdinājumus klientiem par kriptovalūtām, norādot, ka šīs valūtas, šīs investīcijas ir ļoti spekulatīvas un līdz ar to m, mm, ar tām ir saistīti arī riski. Šeit nav runa par nekādām garantijām, te ir runa par Mm, pieprasījumu un piedāvājumu, un e, jūs riskējat ar savu ieguldījumu zaudēšanu, ja jūs investēsiet kriptovalūtās. Nākamais elements, šis e, termins kā tāds, e, kriptovalūta, jau ir maldinošs. ECB jau ir uzsvērusi vairāk kārt, ka ir tikai viena, jo Eirozonā ir tikai viena valūta, un tas ir eiro. Tātad mēs varam runāt par kripto līdzekļiem, par mm, kripto žetoniem. Pašlaik iestādes Eiropā veic uh, regulējošo kartēšanu, jo visi šie kriptoaktīvi iespējams var tikt pakļauti atšķirīgiem tiesiskajiem ietveriem. Uh, Protams, ir arī vairāki jautājumi, kas ir jārisina naudas atmazgāšanas apkarošanas um, ietverā. Šiem uh, visiem darījumiem ir jābūt pakļautiem naudas atmazgāšanas novēršanas prasībām. Tātad šeit ir vairāk jautājumi, kas mums būtu jāatbild runājot par kriptovalūtu attīstību. Tagad par eh, MBU listēšanu. Mēs eh, nāksim klajā ar priekšlikumu šī mēneša beigās un galvenā ideja ir eh, veicināt to, lai MVU varētu iekļūt publiskajos tirgos, lai tiktu samazinātu visi šķie, šķēršļi, tā lai MVU varētu izmantot izaugsmī Eiropas tirgos. Tā ir viena no prioritātēm, uz eh, kurām mēs norādījām eh, vidustermiņa pārskatā, un mēs arī gatavosim likumdošanas priekšlikumu, kas tiks publiskots 23. maijā. Tagad jautājums par eh, līgumu turpināšanu. Kā jau es minēju, šo jomu pašlaik izskata uzraugi un regulātori. Tā arī ir uh, viena no manas pieminētās darba grupas funkcijām. Mēs strādājam pie tā, lai samazinātu um, problēmas, bet, protams, mēs zinām, ka, ja ir runa par sarunām, nesam vēl tās pabeiguši. Un vēl ar vienu ir uh, ļoti daudz uh, neatrisinātu, neatbildētu jautājumu. Tāpēc Pašlaik es diez vai varētu jums dot kaut kādas garantijas. Sarunas, protams, turpinās, un uh, rezultāti vēl ar vienu nav skaidri, bet mēs uh, strādājam pie tā, lai nodrošinātu mm, normālu iznākumu bez liekiem traucējumiem. Paldies! Šķiet, ka šī viedokļa apmaiņa, kā jau bija sagaidāms, bija ļoti mm, pozitīva, ļoti saturīga. Liels paldies komisāram Dombrovskim. Vēlreiz paudīšu mūsu apņemšanos cītīgi strādāt šajos pēdējos mēnešos, lai mēs varētu pabeigt pēc iespējas vairāk tiesību aktu, un iespējams, ka pat mēs varētu pabeigt pilnīgi visus dosjē. Tas ir mūsu mērķis, un es ceru, ka visi kolēģi arī mani atbalstīs šajos centienos. Tātad mums ir jāuzlabo mūsu kapacitāte, ir jānodrošina tāds regulējošais ietvers, kas varētu veicināt izaugsmi un finanšu stabilitāti, kā arī finanšu integrāciju. Uh, Kobernikungs, mēs jau esam beiguši darbu, mēs esam jau pārsnieguši mums atvēlēto laiku un bija tikai iespēja par šo brīvo mikrofonu, bet šīs brīvais mikrofons, diemžēl, nevar tikt pieteikts. Jūsu politiskajai grupai tika atvēlēts laiks, tāpat kā visiem pārējiem. Tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Thank you.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 Yeah.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 Dear colleagues, let's move to. Kolēģi, tagad pārēsim pie 11. darba kārtības punkta, un es eh, gribētu sveikt mūsu vidū Žanpolu Kozesu. Jūs eh, visi viņu ļoti labi pazīstat un augstu vērtējat. Viņš ir eh, viens no mūsu bijušajiem ļoti labi pazīstamajiem kolēģiem. Viņš šodien viesojas ekonu komitejā, jo viņš ir uh, Eferok, Eiropas finanšu pārskaido konsultantu grupas eh, priekšādātājs. Eh, viņam līdzi ir Andrew Večmans, viņš um, ir tehniskās eksperta grupas priekšādātājs. Sirsnīgi sveicu jūs abus mūsu vidū. Kā jūs zinat, grāmatvedības jautājumi pagājušā gadā tika plaši skatīti ekon komitejā. Ekon um, ir um, pievērsis augstu prioritāti. Uh, Mēs esam izveidojuši Ivraka mm, pastāvīgo grupu. Mēs vēlamies sniegt atbalstu parlamentam jau sākotnējās stadijās izstrādājot starptautiskos grāmatvedības standārtus. IFRA kopā ar IFRAS fondu ir saņēmis līdzfinansējumu Eiropas parlaments ir paudis prasību par uh, līdzfinansējuma pagarināšanu, tā lai varētu norganizēt regulāras uzklausīšanas, un uh, mēs varētu saņemt aktuālāko informāciju par grāmatvedības un finanšu pārskatu standartu izstrādi. Tieši tāpēc jūsu vizīte ir ilgi gaidīta mūsu komitejā, un, protams, uh, mēs arī gribam zināt, uh, ko EFRAG dara attiecībā uz IFRS 17 standārtiem, jo viņiem ir jāsagatavo konsultatīvais ziņojums, un arī parlamentam ir jāgatavo savus rezolūcijas projekts par šo tik svarīgo tēmatu. Un tas arī tiks ņems vērā apstiprināšanas konsultatīvajā ziņojumā. Žana Polam tagad vārds lūdzu. Paldies, priekšādētājs. Protams, man ir ārkārtīgi liels prieks un uh, pagodinājums viesoties šajā komitejā, jo darbojos šeit desmit gadus, un es atpazīstu šeit daudzas sejas un arī daudzus draugus. Liels paldies par to, ka uzaicinājāt mani un Andriju Vačmanu pastāstīt par to, ko dara EFRAG. Un, uh, um, jo īpaši mēs uh, vēlamies jums pastāstīt par IFRS 17. Es atceros, kad mani uzklausīja ekonu komiteja 2016. gada maijā, um, lai es varētu ieņemt šo amatu. Es uh, ceru, ka mēs esam izpildījuši jūsu cerības. Mēs darbojamies kopā ar IFRS pastāvīgo, pastāvīgo darba grupu, kuru vada Teodors Tolojans. Es gribētu runāt par trīs eh, svarīgākajiem punktiem, tātad, ko pašlaik dara EFRAG, IFRS 17, un tāpat arī es gribētu jums pastāstīt par eh, IFRS 9, par uh, aktīvu instrumentiem, um, pie kuriem mēs strādājam kopā ar komisiju pēc parlamenta lūguma. Galvenais temats. Četri. Man vajag ceturto slaidu. EFRAG. EFRAG eh, pilda vispārējais eh, intereses pienākumus, tātad tā ir jāpalīdz Eiropas Savienībai, lai izveidotu eiropeisku vīziju pāra eh, m, finanšu pārskatiem. Mēs galvenokārt mēģinam ietekmēt IFRS normu sagatavošanu. Tāpat arī mēs sniedzam atzinumu. Uh, komisijai par šo standārdu pieņemšanu, un mēs nodrošinam arī pētniecības darbu. Tas ļauj Eiropai ieņemt savu vietu vispasaules debatēs par finanšu pārskatiem. Mēs uh, balstāmies uz uh, dažādām jau izstrādātām normām un veidojam, organizējam arī publiskas konsultācijas, lai izstrādātu savas prioritātes. Uh, Mēs 2017. gadā mm, lūdzām neatkarīgai iestādēji veikt revīziju. Šīs revīzijas rezultāti ir ļoti pozitīvi, tie arī publicēti mūsu mājaslapā. Eifrag tuvākajos mēnešos arī spēlēs savu lomu, lai uh, palīdzētu komisijai sagatavot uh, ilgspējīgas attīstības plānu. Un J'en viens maintenant à IFRS 17. Un tagad par IFRS 17. IFRS 17 ir 20 gadu darba rezultāts. Ar to mēs gribam aizstāt pašreizējā IFRS 4, kas tika pieņemts 2004. gadā. Tad, kad tika veidots IFRS 4, tas tika veidots kā pagaidu risinājums. Uh, un mēs mēģinājām pārvarēt ļoti atšķirīgos grāmatvedības standartus, kas uh, padarīja skaitļu salīdzināšanu ļoti sarežģītu. Investori vēlējās, lai uh, dati būtu vieglāk salīdzināmi, mm, harmonizējot grāmatvedības praksi. Šādā veidā uzņēmumi varēs uh, izmantot uh, vienotas standārtus tā vietā, lai izmantotu pašreizējos ļoti atšķirīgos nacionālos standārtus. Ļoti daudzas apdrošināšanas firmas izjutīs šo, šo standārtu pieņemšanu. IFRS 17 būs ļoti liels pārmaiņas apdrošināšanas nozarei, un tam būs arī vajadzīgas ļoti lielas investīcijas, lai šos standārtus ieviestu praksē. Šeit uz ekrāna jūs redzat laika grafiku mūsu paredzētajiem darbām. Efraga sniegs savu atzinumu par standartu pieņemšanu balstoties uz ļoti stabilu ietekmes izvērtējumu. Komisija jums ir piešķīrusi garākus termiņus salīdzinājumā ar citiem standartiem. Tātad mēs plānojam publicēt eh, atzinuma projektu 2018. septembrī. Tāpat arī ir paredzētas publiskas konsultācijas. Kādas tad ir darbības, kas eh, tiek eh, veiktas pētot IFRS 17? Pirmkārtām valde ir saņēmusi uh, um, prezentācijas no apdrošinātājiem, no investoriem un citām iesaistītajām pusēm, kur tiek paustas šo iesaistīto pušu bāžas un komentāri. Tāpat arī ir veiktas, um, veikti atsevišķi pētījumi par uh, ietekmi, kāda varētu rasties um, in, apdrošinātājiem. Esam arī organizējuši un turpinam organizēt eh, struktūrētas intervijas ar mm, finanšu pārskatu lietotājiem. Mēs eh, nosakām galvenos eh, tematus par mm, svarīgākajiem jautājumiem, un tāpat arī tiek veikti neatkarīgi ekonomiski pētījumi par mm, galvenajām tendencēm, kas ietekmē Eiropas apdrošināšanas E, nozari. Efraga savos apsvērumos un gatavojot ziņojumu pievērš uzmanību um, sabiedriskajam labumam. Un šeit mēs galvenokārt balstāmies uz visaptverošu ietekmes analīzi, kur tiks izskatīti riski, kur mēs e, paskatīsimies, kāda varētu būt negatīvā ietekme uz uh, Uh, finanšu pusi. Tātad te ir runa par apdrošinātāju veiktajām investīcijām, tā skaitā ilgtermiņa investīcijām, te ir runa arī par finanšu stabilitāti, kā arī par Eiropas apdrošināšanas industrijas konkurētspēju. Mēs, protams, ļoti labi apzināmies, ka apdrošināšanas nozarē ir ļoti liela nozīme, jo tā ir investori Eiropas ekonomikā un tāpat arī tā nodrošina aizsardzību pilsoņiem un uzņēmumiem. Tieši šī iemesla dēļ IFRS um, 17 standārtu izvērtēšana, skatoties, cik tie labi ir sabiedrībai, ir ļoti būtiska. Mēs uzskatām, ka šis sabiedriskais labums noteikti būs daudz lielāks pār veiktajām uh, iemaksām, un tas attiecas gan uz uh, kvantitatīvo, gan kvalitatīvo pusi. Uh, Pēc eh, šī sabiedriskā labuma izvērtēšanas mēs pievēršamies eh, tehniskajam izvērtējumam. Mēs ņemam vērā tādus aspektus kā um, detalizētības līmenis, um, peļņas, atzīšanas eh, tendences, um, pārējais aspekti, kā arī uh, pārapdrošināšanas līgumu grāmatvedība. Mēs uh, pārbaudām, vai šīs normas atbilst pieņemšanas kritērijiem Un tāpat arī mēs skatāmies, vai šī sniegtā informācija ir patiesa un uzticāmā. Daudz komentētāji uzskata, ka IFRS 17 nodrošina ievērojamus uzlabojumus pašreizējos finanšu pārskatos, bet tomēr vairākus punktus vēl vajadzētu detalizēt analizēt. Lūk, kopumā tas arī ir viss, ko es gribēju jums teikt par IFRS 17. Protams, ka šīs eh, debates vēl ir jāpabeidz, un es noteikti arī varēšu atbildēt uz jūsu jautājumiem. Varbūt arī Andriju varētu iesaistīties šajā darbā. Un, ja ir eh, runa par tehnisko pusi, tad es vēlētos jums arī pateikt eh, pāris vārdu par IFRS 9 un par aktīvu instrumentiem. 2016. Eh, gada oktobrī parlaments lūdza komisēju pārliecināties, vai IFRS 9 atbilst eh, Eiropas eh, ilgtermiņa investīciju stratēģijai. Komisija lūdza IFREK sagatavot atzinumu. Pirmais posms, kas bija relatīvi sarežģīts, ietvēra informācijas apkopošanu, bez tām bija arī ļoti sarežģīti uh, formulēt to, kas īsti ir ilgtermiņa investīcijas. Otrais posms ietver iespējamo risinājumu meklēšanu, jo īpaši mēs koncentrējamies uz um, reciklēšanas um, iespējām, ja tas būs paredzēts. Pašlaik notiek konsultācijas, tās beigsies māja beigās, un mēs uh, vēlamies uzklausīt iesaistīto pušu um, um, viedokļus. Uh, EFRAGAS gatavo savus rezultātus šī gada trešajā trimestrī. Lielas paldies par uzmanību, un, protams, mēs esam jūsu rīcībā. Labprāt atbildēsim uz jautājumiem. Very... Lielas paldies par ļoti visaptverošo um, prezentāciju. Tagad Stolojam kungam vārds. Liels paldies priekšsēdētāji un sveicu arī Gozes kungu un Vačmanu kungu mūsu komitejas sēdē. Mums liels prieks ar jums atkal tikties. Vispirms gribētu atgādināt visiem kolēģiem, ka pēdējo gadu laikā trīs standarti ir izstrādāti, kuri mainīs uzņēmē darbības modelī finanšu sektorā, ir IFRS 16 uh, kotēšana, deviņi finanšu instrumenti un IFRS 17 apdrošināšanas līgumi. Pēc uh, iepazīšanās ar dokumentiem ko saņēmām no ECB un EFRAG uh, iz, uh, iznāk secināt, ka IFRS 17 ir daudz sarežģītāks nekā IRFS 9 banku nozarei. Īstenojot IFRS 9 attiecībā uz aktīvu uh, investīcijas, investīciju daļu un saistībām šiem uzņēmumiem ir daudz grūtāk uh, izpildīt izvirzītās prasības attiecībā uz jauno standartu. Un man ir trīs jautājumi. Pirmais. Vai mēs uh, zinām, kas ir notiek, kas notiek e, apdrošināšanas uzņēmumos Eiropas Savienības līmenī, jo vi, tām ir tiesības atlikt šī standārta īstenošanu līdz 2021. gadam. Nākamais jautājums. Saskaņā ar uh, mūsu rīcībā esam dokumentiem, ko esam saņēmuši no ISB, uh, ir norādīts, ka IFRS 17 neietekmē šot apdrošināšanas pakalpojumu tirgu attiecībā uz pie, piedāvāto līgumu vai cenu daudzveidību. Kāds ir jūsu šā brīža vērtējums? Un trešais jautājums. IFRS 17 īstenošanas sarežģītā situācija apdrošināšanas firmās. Nu, vismaz mēs saņemam tādu informāciju, ka tas saistīts ar laika ieguldījumu, ir arī lielas izmaksas un jāveic arī uh, daudzu ekspertu izglītošana, kas šai, šajos uzņēmumos jautājums, kam jāveic visi šie uzdevumi. Protams, pirmkārt tas ir apdrošināšanas uzņēmumu uzdevums, bet ko varat darīt uh, jūs, EFRAG un uh, IECB? un ko darīt, lai panāktu to, ka IFRS 17 un 9 tiek saulēcīgi īstenoti. Paldies, priekšstādātāji, Teodor, mīļais draugs. Es kā EFRAG padomas priekšstādātājs raugos uz to, lai mums būtu cieši un regulāri kontakti ar visām iesaistītām pusēm, lai mēs viens otru uzklausītu. Nu, varbūt man papildinās runājot par tehniskiem aspektiem kolēģi, bet es tātad gribētu atbildēt uz visiem šiem uzdotiem jautājumiem. Balstoties no mūsu tikšanās reizēm ar Eh, investoriem, um, apdrošinātājiem, runājot par IFRS 9, ņemot vērā IASB veiktos grozījumus attiecībā uz eh, apdrošinātājiem, un man ir tikšanās bijusi ar vienu lielu uzņēmumu, kuri veikuši aprēķins attiecībā uz IFRS cik uh, tas būtu izmaksājis, ja šis standārts tiktu ieviests uzreiz vai arī uh, atlikt tā ieviešana, tad šeit ir milz, liela atšķirība skaitļos, bet, nu, precīzi datus es saņemšu tuvāko nedēļu laikā. Tālāk par to, kā tas viss ietekmēs tirgu. Šobrīd apdrošinātāji ne, neliek akcentu uz šo punktu. Ietekmes novērtējums, kas uh, tiks veikts, eh, nu, dos mums eh, atbildi, sniegs mums atbildi. Protams, tiek uzsvērts arī, ka šis standārts ir ļoti sarežģīts, ka ir nepieciešami lieli līdzekļi, lai varētu uh, ieviest IFRS 17. Un šie uzņēmumi pēc būtības nav pret šo standārtu ieviešanu. Tātad, uh, pamatos eh, šīs normas netiek kritizētas, bet bāžas ir saistītas ar to, kā šīs normas eh, varēs īstenot, cik tas izmaksās, eh, cik izmaksās to ieviešanu un arī tas, ka būs nepieciešams piesaistīt daudzus darbiniekus, lai ieviešanu varētu nodrošināt. Un mums par šiem jautājumiem ir arī jādomā. Tātad mēs esam uzklausījuši atšķirīgus vi dažādus viedokļus, un 3. jūlijā padomē mēs tiksimies ar apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārstāvjiem. Viņi noteikti arī šo informāciju vēl papildinās un arī paskaidros tātad uh, šo vēstuli, ko esat saņēmuši jūs un ko arī esam saņēmuši mēs attiecībā uz CFO forumu Eh, tātad vēstuli un eh, kur ir paustas eh, bāžas un norādīts, ka ir nepieciešams arī laiks, lai varētu apmācīt atbilstoši darbiniekus, kas strādās ar šiem jautājumiem. Ceru, ka esmu atbildējis uz uzdoto jautājumu. Paldies. You want to join now or? I think uh, Jean-Paul has covered everything. Jā, manuprāt, Žans Pauls jau atbildēja uz visu. Pervanš Beļē. Merci, euh, Paldies, uh, priekšsēdētāji, mīļie, eh, mīļie draugi, Žanpo, kolēģi. Viena lieta vēl netika pieminēta šajās debatēs, proti, eh, cik eh, lielu vērību jūs piešķirsiet parlamenta rezolūcijai, kuru pieņemts, paredzēts pieņemt Eh, jūlija plenāras sesijā, un eh, tajā būs runa par to, kā šo normu ieviešana ietekmēs apdrošinātājs. Neviens, protams, neapstrīd to nepieciešamību, bet tomēr detaļas ir ļoti būtiskas. Un man ir divi tādi vispārēji raksturi jautājumi. Pirmkārt, uh, kādu risku agregātu šī norma uh, rada, tātad vai ir pieejama atbilstoša informācija un vai tas viss ir saskaņots ar uh, apdrošināšanas līgumu tipiem. Otrakārt, jūs jau to pats pieminējāt, kad mēs runājam par IFRS 9, par bankām, eh, kas strādā apdrošināšanas jomā. Tātad eh, vai IFRS un IFR eh, tātad 9 un 17 šeit ir saskars punkti, kā tas viss ir jāorganizē. Tāpat vai šī, šajā jomā strādājošie arī satrauc vai nesatrauc par to, kādi ir ieguvumi no šīs normas ieviešanas un cik tas viss izmaksā. Un mēs noteikti arī šo argumentu dzirdēsim no nu, mūsu à, sarunu partneriem ārpus. Uh, šī parlamenta sienām. Tālāk, kā jūs uh, vērtējat šo normu ietekmi uz uzņēmumu finanšu veselības izvērtējumu, uh, digitālās ekonomikas ietekmes pieaugumu un saistītām problēmām. Tas nav ņemts vērā šajās normās un zināmā mērā mēs esam spiesti arī iekļaut uh, tādas datus, uz ko parasti grāmatvedības uzskaite neatiecas, runājot par uzņēmuma finanšu situāciju. Tātad, ko jūs domājat par visu to, jo šī informācija padara uh, jautā, šo izvērtējumu grūtāk analizējumu. Paldies par uzdoto jautājumu. Pirms pievēršos tā, tad vispirms tehniski aspekti. Ja es saprotu par šo agregācijas līmeni, ka apdrošinātāju satrauc uh, šis uh, kopējas uh, riskas uzņemšanās princips, kas varētu tikt apdraudēts šajā jomā. Bankas, kas veica, eh, sniedz arī apdrošināšanas pakalpojumus, ir apmierinātas ar šo piedāvāto eh, iespēju atkāpties no normas, un eh, EFRAG ir tiešām spēlējis savu lomu Mēs arī savā atzinumā norādījām uz to, ka varētu būt nevien līdzīgi konkurences apstākļi šai jomā, un tad arī komisija un dalība valstis paplašināja uh, grozījumu, uh, ko IASB bija savulaik uh, iesniedzis attiecībā uz IFRS 4. Ja mēs tā raugāmies, klausāmies, kas tiek teikts, tad rodas uh, iespējas, ka uh, vieniem ir tikai izdevumi, otriem tikai ieguvumi. Tātad apdrošinātājiem būs šīs izmaksas un investoriem būs tikai ieguvumi, jo būs pieejama uh, atbilstoša informācija par uzņēmumu. Un tas būtu arī jāanalizē ietekmes izvērtējumā, lai mēs varētu pēc iespējas uh, precīzi aprēķināt reālās izmaksas. Un, piemēram, uh, lielie brītu uzņēmumi, kas uh, bieži vien uh, ir ļoti labvēlīgi noskaņot pret IFERS, pauž iebildumus, jo jauno normu ieviešana ir saistīta ar milzīgām izmaksām. Pēdējais par papildu normām šajā grāmatvedības uzskaitē Mums jau eh, manis pieminētājā audita ietvaros tika lūgts eh, formulēt savu viedokli par šiem jautājumiem. To norādīja virkne respondentu. Un tātad informācijai par uzņēmumiem vajadzētu varbūt uh, paplašināt šo so eh, skatījumu, atsakoties no ierobežojumiem, un to vajadzētu darīt vispirms varbūt darba grupā, bet nu katrā ziņā komisija izstrādās ceļa karti, un tādēļ vajadzētu šajā analīzes procesā iekļaut vēl papildu elementus. Jā, paldies. Es īsi papildināšu. Efrega iepazīstas ar vairākiem tematiem. Protams, kā arī šeit ir jārod kompromiss, liels agregācijas līmenis varētu būt cieši saistīts ar to, kā eh, risku agregācija tiek ņemt vērā cenu veidošanas procesā, augsts agregācija līmenis var arī uh, samazināt ienesīgumu, kas uh, daudziem investoriem šķiet noderīga informācija. Katrā ziņā uh, Tas ir viens no svarīgākajiem punktiem, par kuriem EFRAG ir sagatavojis īpašu dokumentu par īstenošanas izmaksām. Mana prognoze šajā jautājumā, jo mēs vēl turpinam darbu pie tā, ka mēs veiksim aplēses īstenošanas izmaksām. Aplēst e, iegūmus varētu būt tāds kvalitatīvāks pasākums Tie, kas ir pazīstami ar ietekmes novērtējumiem, zinās, ko tas nozīmē. Eiropas iestādēm, acīm redzot, būs jāizvērtē līdzsvars starp kvalitatīviem un kvantitatīviem elementiem. Un visbeidzot par digitālo ekonomiku. Viens no pētījuma virzieniem nākotnē ir kriptoaktīvi, tā viņas varētu dēvēt jāskatās, vai mūsu iesaistītās puses būs eh, interesēts arī finanšu pārskata kontekstā skatīt šo jautājumu. Skatoties, kā notikuma attīstās, notiek lielāka atkarība, eh, atkarības veidošanās no netaustāmiem eh, vērtību avotiem. Jāskatās arī uz nefinanšu pārskatu un ilgspējīgu finansējumu rīcības plānu un Žans Pols jau norādīja, tas būs ļoti svarīgs elements šajā procesā. Paldies! Kamalkungs! Thank you very much, and Jean Paul. Paldies, Žanpaul, prieks redzēt jūs. Um, Un eh, man prieks bija eh, par mūsu angliskām eh, sarunām iepriekš, un tagad vēlos uzdot dažus jautājumus, kas izriet no jūsu izteikumiem iepriekš. Jūs jau atceraties, ka viens no iemesliem, kāpēc mēs darba grupu parlamentā izveidojām, bija fin reakcija uz finanšu krīzi. Pirmkārt, bankas, kas bija pārāk lielas, lai uh, Eh, varētu atļauties eh, bankrotēt. Otrakārt, eh, direktoru atbildība. Viņam bija jāuzņems arī atbildība par to, kas viņam ir bilancē. Tur jāuzņemas par CDS un citiem finanšu instrumentiem atbildību. Es nesen runāju ar direktoru no kādas bankas, kurš rīkojās absolūti aroganti. Un es biju pārsteigts, ka HSBC bankas pārstāvs bija ļoti arogants. Jābūt tomēr ir pieticīgākam. Un trešais jautājums ir uh, grāmatvedības standarti. Es domāju, es atceraties um, šos jautājumus par plānotiem zaudējumiem, neplānotiem zaudējumiem, kā nodrošināt to, ka bankas jau iepriekš e, neieplāno e, konkrētu peļņu no instrumentiem un ko darīt ar neplānotiem e, zaudējumiem. Ņemot to visu vērā, man ir pāris jautājumi. savulaik mēs ļoti kritiski izteicāmies par efrāgu, tā skaitā jūs savulaik. Tieši no jūsu viedokļa par šo auditu, kas efrāgu sanāk un kas būtu jādara labāk efrāgu? Es domāju, kolektīvi mēs esam viensprāts par to, ka, ka efrāgu. Uh, jūsu vadībā ir daudz labāk strādājuši, bet ko vēl var uzlabot? Un otrs jautājums par IFRS 17. Daži uzņēmumi sūdzas, citi nē. Vai tas ir atkarīgs no biznesa modeļa konkrētās valstīs? Kas ir tās valstis, kuras sūdzas, un kuras ir tās, kuras šķiet pietiekami apmierināts, kuras tas īpaši neuztrauc? Nu, es cenšos nebūt pārāk politisks, bet eh, ka, kas ir tās valsts, kas ir apmierināti, vai kas ir tās puses, kas ir apmierināts, piemēram, apdrošinātāji, un kur ir tie, kas ir nobažījušies, eh, apdrošinātāji no kurām tieši valstīm? Paldies! Merci, Sajed. Paldies, Sajed! Atbildēšu tev tomēr franču valodā. Mm, tu teici, izteici komentāru par uztveres auditu, kas tika veikts. Es tā tad jau teicu, ka rezultāti ir pozitīvi, apmierinātības līmenis ir augsts, bet šā audita eh, rezultātā mēs arī konstatējām, ka ir papildu prasības eh, par eh, informācijas sniegšanu un arī attiecībā uz EFRAG lomu, ietekmējot IFRS normas vēl pirms to izstrādes, tātad tas netiek pilnībā eh, saprasts. Varbūt mēs strādājam pārāk diskrēti. Un šis uh, eh, pamata darbs, ko veic uh, tehnisko ekspertu grupa vai darba grupas, uh, Uh, nu, netiek pietiekami uh, uztvērts, pat ja mēs par visu, ko EFRAG dara, informējam mūsu mājaslapā, internetā, mēs publicējam dokumentus, mūsu uh, nosūtītās vēstules. Tas viss ir pieejams mūsu mājaslapā, ar to var visi iepazīties. Kopš es esmu priekšsēdētājs, es cenšos stiprināt sadarbību ar parlamentu. Uh, Eh, man šķiet nekad iepriekš nav bijuši tieši kontakti ar uh, komiteju, bija tikai ar IFRS komandu sadarbību, tātad mēs cenšamies kļūt pamanāmāki. Un eh, es domāju, ka mm, arī e, deputātu uzdevums ir rosināt šīs diskusijas, un varu apliecināt Berešas kundzei, ka mēs uzmanīgi izlasīsim e, vidu, ko parlaments vēlas teikt šai jomā, un ne tikai e, to izlasīsim, bet arī centīsimies ņemt vērā. Tālāk kas ir apmierināts, kas nav apmierināts. Šeit ir lielāks nianses. Kopumā vairākums uh, spēlētāju atzīst, ka šīs normas ir nepieciešamas un atbalstāmas, bet es runāju par, to, par ieviešanas sarežģītību, par izmaksām un par to, ka ir nepieciešama arī cilvēku resursi. Tālāk par uh, to, kuras valstis ir par vai pret, nu, uz šo jautājumu ir grūti atbildēt, bet uh, no manas pieredzes parlamentā var teikt, ka tas ir saistīts arī, kā vieni vai otri uztver likuma normas. Ja ir anglo-sakšu kultūras valstis, ko tu ļoti labi pazīsti, tad šie, šīs likuma normas ir indikatīvas un tad viss balstās uz lēmumiem un vērtējumu. Bet valstīs, kur, eh, kuras balstās uz romiešu tiesībām, tā kā piemēram manā valstī, ir tāda juridiskāka pieeja. Un mm, tagad uh, gribu teikt, ka franču juristi ir uh, kā apsēsti ar, ar likumu tekstiem. Un viņi vienmēr prasa precizējumus, un kad ir saņēmušos precizējumus, tad izrādās, ka šie precizējumi viņiem tikai traucē darbā. Un maniem vācu draugiem gribu teikt, ka uh, Eh, varbūt nevienmēr esam apmierināti ar eh, šiem, šīm eh, normām, kas ir apstiprināts, bet, nu, kad tās ir apstiprināts, tās tiek īstenotas. Un balstoties arī uz, uz šādu analīzi, var teikt, ka ir atšķirīga pieeja EIFRS, bet neviens šo standārtu nenoraida. Un ir tādēļ jārod risinājumi, lai varētu atrisināt šīs pamatu problēmas, kas būtu pieņemamas, pieņemami, tātad, lai šie risinājumi būtu pieņemami un neapdraudētu normas ieviešanu. Paldies par šo ļoti interesanto vērtējumu par atšķirīgu tiesisko kultūru. Karolīna Nachtigāla. Nu, franciski tā ir bezdelīga skundze, <laughs> ja jūs tas interesē. Paldies, ka ieradāties šeit eh, ekon komitejā, Gozēs kungs. Paldies par darbu, ko jūs un jūsu personāls veids, lai nodrošinātu pārskatu standartu īstenošanu Eiropas Savienībā. Man jums ir daži jautājumi par apstiprināšanas procesu IFRS 17 un eh, pētījumu, lietas pētījumu, ko jūs veicat. Pirmkārt, ko jūs domājat par ierosināto īstenošanas datumu IFRS 17? 2021. gada 1. janvāris un pārēj no vecajiem uz jaunajiem standartiem, kas, manuprāt, ļoti svarīgs posms. Vai būs iespējams apdrošināšanas sektoram izpildīt IFRS 17 eh, atskaitīšanās prasības sākot ar 21. gada 1. janvāri. Un otrs jautājums. Tā kā ASV nepiedalās IFRS ietvarā, diemžēl, tad būs ievērojams atšķirības starp standartiem ASV un Eiropā. Vai varat pastāstīt mazliet vairāk ko jūs domājat par šo svarīgo jautājumu un šo uh, lietas izpēti, ko jūs veicat EFRAG. Un tad vakar šeit ekon komitejā tika maksātspējas divi regulas uh, um, pārskatīšana apspriesta un ir plānot arī uh, pārskatīt uh, kapitāla prasības apdrošinātājiem. Vai varat padalīties ar savu viedokli par maksātspēju divi un efrakt darbu, vai tas ietekmē jūsu veikto darbu vai nē. Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Īstenošanas datums 1. janvārs 2021. gadā kļūst par aizvien karstāk apspriestu tematu. Trīs ar pusgadi kopš standarta publicēšanas datumā kas salīdzinot ar citiem standartiem ir diezgan labvēlīgs īstenošanas periodu vai pārmaiņu periodu garums. Protams, ka tad, kad būsim pabeiguši savu izpētes darbu, mēs varēsim ziņot par potenciāliem sarežģījumiem. Vakar pētījos, pētīju privāta sektora eh, veiktās aptaujas, kur vienā dalību valstī bija uh, aptaujāti simts eh, nu, uzņēmumu vadītāji, bet eh, no tiem vairāk kā 90 norādīja, ka ir gatavi šīm pārmaiņām, bet mēs nepaļausimies uz šo aptauju, mēs veiksim savu izpēti. Par ASV situāciju, kā jūs pareizi norādījāt, ASV izvēlējās nepieņemt IFRS standartus eh, iekšzemes darījumiem. Viņiem ir savs projekts, kas nav kopīgs ar starptautisko uh, Eh, grāmatvedības standartu valdi IASB, bet, lai kāds standarts viņi arī izstrādātu, tie ies tai pašā virzienā kā IFRS 17. Tas, ko EFRAG mēs eh, veicam, ir analīzi salīdzinot IFRS un lielākajiem alternatīvajiem eh, risinājumiem, kas ir ASV un Japānā, piemēram. Tas tāds vairāk tehniskais darbs, bet uh, konsultāciju procesā mēs skatāmies, vai ir eh, kādi iemesli, kas atšķirības šajā standartā varētu padarīt par iemeslu lielām atšķirībām globālā līmenī. Tā kā mums vēl ir jāizveido tāds e, potenciāls mehānisms, kas to varētu paveikt. Kas attiec uz maksātspēju divi? Daļa no mūsu darba šai jomā ir izvērtēt, e, vai atšķirības ar PFRS 17 un maksātspēju divi 2 veidos tādu faktoru, kas ietekmē īstenošanas izmaksas IFRS 17 vai nē, bet mums nav īsti mandāta piedalīties eh, maksātspēju divi. Un nevaram teikt, vai maksātspēja divi virzīsies tuvāk IFRS 17 vai nē, to parādīs laiks un eh, mūsu pētījuma darba rezultāti. Jā, viens precizējums par Ameriku un situāciju starptautiskā līmenī. Es tikos nesen ar Egonu pārstāvi, kas ir liels apvienoto ka, Nīderlandes apdrošināšanas uzņēmums, kas darbojas starptautiskā līmenī, un uh, tika runāts arī par konkurences situāciju attiecībā pret uh, ASV, un mēs Tātad 19. Eh, jūnijā Briselē ir pale, paredzēta tikšanās, lai mēs eh, iegūtu papildu informāciju. Tātad tas nenozīmē, ka mēs pakļaujamies dažādiem lobbyiem, mēs uzklausām tos, kam ir ko teikt, un pēc tam mūsu eh, tehniskie eksperti, akadēmisko aprindu pārstāvi var uh, pārdomāt visus šos jautājumus un piedāvāt risinājumus. Un EFRAG gluži vienkārši sniedz savas uh, vērtējumus par uh, pieņemtām normām Eiropas komisijai, par to, vai uh, to pieņemt vai ne, un vai tas atbilst Eiropas uh, Savienības tiesību normām. Paldies tālāk, Marīza Matijas. Paldies. Eh, sveicu jūs jūsu iestādē. Vēlos izmantot šo iespēju, lai uzdotu jums divus konkrētus jautājumus. Runa ir par efrag aktivitātēm. Pēdējā laikā jūs organizējāt konferenci, kur ir, bija runa par īsto, ja patieso vērtību. Tas, protams, ir uh, ļoti svarīgs temats, bet e, vēlējos noskaidrot, vai no EFRAG puses ir arī kādas iniciatīvas, e, lai sagatavotos diviem konkrētiem jautājumiem. Šīs patiesās vērtības procikliskā pieeja, vai kaut kas tiek darīts šajā virzienā? Nav piemērots politikas instrumentu kopumu, manuprāt šajā jautājumā. Tāpēc arī pieaug bažas saistībā ar dažādu burbuļu veidošanos eh, atšķirīgās ekonomikas nozarēs. Līdz ar to mans jautājums ir šāds. Vai EFRAG domā, ka ir nepieciešams rīkoties eh, saistībā ar finanšu analīzi, lai nodrošinātu, ka ma tiktu mazināts risks, ka veidojas burbuļi? Un otrs jautājums. Tas ir saistīts ar ilgspējību Es zinu, ka ilgspējība kā temats ir ļoti strīdīgs un eh, jādiskutē diezgan intensīvi par šo tematu, bet no aktuālākiem jautājumiem tas ir viens no svarīgākajiem. Es vēlētos arī noskaidrot, kāds ir refrag viedoklis šajā jautājumā kādas debats ir bijušas eh, šajā ietvarā saistībā tieši ar ilgspējīgu. Paldies! Paldies! Man arī prieks ar jums atkal tikties. Jūs uzdevāt divus ļoti tehniskus jautājumus, tādēļ es ļaušu arī e, Andriju Feliciāno jums atbildēt, bet eh, gribu teikt, ka 5. decembrī notiks sanāks par uh, patieso vērtību. Šī sanāks bija ļoti interesanta. Es arī pārzienu procikliskuma problemātisku, jo, problemātiku, jo tieši krīzes laikā mēs par to daudz runājam, bet tagad vārds ir Andrew. Thank, thank you. I'll... Jā, paldies. Reaģēšu, cik varēšu. Par patieso vērtību pārslietas. Viena no lietām, ko EFRAG plāno īstenot saskaņā ar Eiropas komisijas rīcības plānu ilgspējīgu finansējumu jautājumā, ir tieši pētīt eh, no ilgtermiņa ieguldījumu perspektīvas, vai ir alternatīvas, kā mērīt eh, aktīvu vērtību, neizmantojot šo uh, īstās vērtības, pateicās vērtības principu. Vispārīgāk runājot, mūsu konferences no decembra konstatējumi ir publiski pieejami, bet tas, ko mēs aizvien biežāk dzirdam no zinātniekiem, tas, ka patiesās vērtības grāmatvedības pieeja būtu kāda ietekmējusi globālā līmenī finanšu pārskatu sagatavošanu, tur nav apstiprinājusies. Tas nav izraisījis krīzi nekādā mērā. Bet, nu, iespējams, ir kādi pētījumi, kas, kas eh, konstatē kaut ko citu. Tālāk par ilgspējību. EFRAG ļoti labprāt eh, sniedz savu ieguldījumu rīcības plānā. Mūsu ieguldījums ir tieši balstīts uz vēlmi veicināt labāko praksi tirgus risinājumu jomā. Pieņem, ka atskaišu veidošanas mm, aspekts ir ļoti svarīgs lai tirgi saņemtu to informāciju, kas tiem nepieciešama, lai tiktu palielināta kapitāla plūsma uz ilgspējīgas eh, finansēšanas pusi. Pieņem, ka ir nepieciešama labākā prakse, kas iet tālāk, kā tikai minimālais standarti. Tādēļ ir nepieciešams savest kopā iesaistītās puses, eh, un tad tas būs eh, kā svarīgs ieguldījums. Neredzu, ka kāds vēlētos vēl izteikties brīvā mikrofona procedūrā, tāpēc varam noslēgt šo ļoti auglīgu diskusiju. Vēlreiz paldies Žanpolu Gozēskungam. Tāpat arī paldies Vočman kungam. Paldies par uh, jūsu vēlmi rūpīgi ņemt vērā mūsu rezolūciju par IFRS 17. Lielas paldies priekšsēdētāji. Es ierosinu līdztekus uh, šim rezolūcijas priekšlikumam, ko jūs uh, izvērtēsiet, bet kad uh, komisija būs apstiprinājusi laboratorijas uzdevumus, misiju, eh, tad mums vajadzētu atkal tikties un eh, būtu ļoti labi, ja jūs arī iesaistītos šajā iniciatīvā. Lā, paldies! Nu, mēs tad arī pievērsīsimies praktiskiem aspektiem un formātiem, kā mēs varētu šo sadarbību īstenot un eh, labprāt uzklausīsim jūsu ierosinājumus attiecībā uz īstenošanu. Paldies! Nākamā sanāksme notiks pirmdien 28. maijā pulksten septiņos vakarā Strasbūrā. Šī sēde slēgta. Paldies!